Uh, Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ir sešas pāri deviņiem, un mēs, protams, vēlamies, lai mums uzklausīšanai pietiktu laika, ir vajadzīgs arī diskusijas, un tāpēc tūlīt pat sāksim darbu. Šī ir mūsu komitejas sanāksme, oficiāla sanāksme, trešdienas rīts un parasti tas notiks trešdienas rītā, trešdienas pēcpazienā un ceturtdienas rītā. Šī ir mūsu pirmā komitejas sanāksme, jaunā komitejas sastāva eh, iet darba laikā. Turklāt ir tikko pieņems Eiropadomas lēmums par klimata un enerģijas pakotni laikam līdz 2030. gadam. Tur ir ļoti svarīgi lēmumi iekļauti un ļoti, protams, sarežģīta situācija. Darba kārtība, godātie deputāti, ir jūsu darba dokumentos. Ja nav nekādu citu komentāru, tad darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu bez jebkādām izmaiņām. Un neredzu, ka jūs kāds vēlētos kaut ko komentēt. Nu, protams. Jo pēdējais punkts būs citas piezīmes, tad jūs varēsiet vēl izpausties. Priekšsādātāju paziņojumu. COP20 un ieguld, mūsu ieguldījumu saskaņā ar koordinātoru lēmumu. ITRA deputātu darba grupa, kas strādā pie COP20 dokumenta, ēnu referenti, un mēs ir sagatavojuši kompromisa tekstu. Šis kompromite, kompromisa teksts ir jums arī izdalīts. Tas ir jūsu dokumentos. Saskaņā ar iepriekšējo gadu procedūru ITRA ieguldījums tiks iesūtīts NV priekšsādātājam, un NV komiteja balsos par to šo pēcpusdienu. Un tāpēc mēs gribētu, godātie kolēģi, lai varam viņam nosūtīt mūsu viedokli. Nu, protams, ņemot vērā mūsu, lai viņi varētu ņemt vērā mūsu priekšlikumus. Ja jūs neiebilstat, tad es uzskatīšu, ka mēs šo ieguldījumu varam NV arī nosūtīt. Es neredzu, ka kāds vēlētos iebilst, tāpēc varam, es domāju, nosūtīt mūsu atzinumu NV komitejai. Ķeramies pie trešā darba kārtības punkta, un tā ir publiska uzklausīšana ES enerģijas drošības stratēģija iekšēja enerģijas tirgus apstākļos. Protams, ka šāds iekšējais enerģijas tirgus vēl nav pabeigts, un tāpēc mēs te runājam par nākotnes iekšējo enerģijas tirgu. Dalību valstu prezidentu un premjerministri apstip, apliecināja, apsolīja mums pirms trim gadiem, ka šāds enerģijas tirgus tiks pabeigts. 2011. gada februārī tas bija, un te, viņi teica, ka līdz 2014. gada beigām tirgus tiks pabeigts. Bet, nu, tā tad vēl divi mēneši viņiem palikuši šī solījuma izpildē. Bet, nu, tā nopietnāk. Šis iekšējais enerģijas tirgus ir gandrīz pabeigts. Protams, vēl ir vajadzīgi strādāt pie infrastruktūrām, tā nav pabeigta pilnībā, pārrobežu savienojumi, lēmumi par enerģijas tirniecību un enerģijas transmisiju Eiropas Savienības iekšienē. Nu, piemēram, tīklu kodi. Vai, piemēram, atbalsta schēma atjaunīgiem enerģijas resursiem tiem jābūt eh, noteiktiem uz atbilstīgiem pamatiem, ja vēlamies ar to tirkoties Eiropas Savienības iekšienē. Un soli pa solim mums vajadzētu atteikties no regulētajām cenām dalību valstīs, jo citādi kā tad varam nodrošināt atvērtu, atklātu tirdzniecību tirgu? Tāpēc mēs zinām, ka šis jautājums nav vienkāršs, to zinām ļoti labi. un dalībvalstīm būs jāpieņem sarežģīti lēmumi. Bet, lūk, ir šis enerģijas trīs stūris, mēs labi zinām, ko tas nozīmē Apgā, - piegādes drošība, atbilstīgas pieejamas cenas, konkurētspējīgas cenas un, protams, vidas aizsardzība. Šīs trīs, šie trīs stūrakmeņi. Nu, varbūt, ka jūs man nepiekritīsiet, bet, manuprāt, viss svarīgākais tomēr ir energo apgādes drošība, jo bez enerģijas mēs nevaram darīt pilnīgi neko. Bet, protams, es šeit negribu nekādā veidā aizskart šo pārējo divu stūrakmeņu intereses, bet šoreiz mēs spriežam par energoapgādes drošības stratēģiju. Ziņojumu ir sagatavojis Saldārgas kungs, viņš ir referents. Ēnu referenti tāpat ir šeit. Un šis ir pirmais ieguldījums mūsu debatēs šī sasaukuma laikā. Energoapgādes drošība vienmēr ir bijis aktuāls jautājums ITRA komitejas kompetenci ietvarā. Šis ir mūsu pirmais ziņojums, ko gatavojam ITRA komitejas jaunā sasaukuma ietvaros. Tas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropai, visiem Eiropiešiem, it īpaši ņemot vērā Ukrainas krīzi. Šajā kontekstā ļoti labi redzams, cik šis jautājums nozīmīgs. To savulaik teica jau Žaks Delors, kad viņš ierocināja Eiropas enerģijas kopienu. Pirms četriem gadiem atbalstu šim jautājumam izteica referenti. Tika sagatavota ziņojuma un deklarācijas no Eiropas parlamentu puses. Toreiz referenti bija eh, Kvēska Bobinska un Savēlas kungs un citi. Nu, un tagad Mums ir vajadzīgs turpināt šo darbu pie Eiropas enerģijas kopienas izveidas. Mums ir jāveido enerģijas savienība. Tā faktiski ir tā pati doma, tā pati ideja, nedaudz savādākā um, izpausmē, ar labāku saukli. Enerģijas savienība, tie ir spēcīgi vārdi. Eiropas enerģijas kopienas šķiet nešķita tik nopietnas izteikums. Un tad nu ļaujiet man jums teikt sekojošo. Mums pat ir iecelts komisijai īpašs vice priekšsēdētājs, kas atbildīgs būs par enerģijas jautājumiem. Un tāpēc, lūk, tā ir jau pirmā izpausme mūsu tam, cik ļoti apņēmīgi ķersimies pie šī jautājuma. Energoapgādes drošība, kā jau teicu, būs ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un tātad Ārkārtīgi priecājamies, ka šo sanāksmi varējām uzaicināt profesionāļus no visas Eiropas. Lielas paldies jums, ka ieradāties, priecājamies jūs šeit redzēt, priecājamies redzēt arī pārējos uzklausīšanas dalībniekus. Tā ir publiska un pieejama eh, visiem, tāpat tā tiek translēta arī Eiropas parlamenta interneta kanālā, tiešraidē. Nu, tad lūkšu vispirms izteikties referentam. Vai jums ir kas sakām šīs uzklausīšanas sākumos? Ja varbūt jūs varat sniegt pēc tam kopsavilkumu, jūs, protams, varat nākt klajā ar, arī ar ievadvārdiem. Tas jūsu ziņā. Priekšādētāji, paldies! Jūs jau likāt priekšā šo tēmu, jūs to tik skaidri izklāstījāt, ka faktiski man pat vairs nekas daudz nav palicis sakāms. Es tikai gribēju šeit sveikt godājumos runātājus, esmu gatavs viņus uzmanīgi uzklausīt un ņemt vērā viņu ieguldījumu tālākās diskusijās priekšādētāji, jūs jau minējāt šos galvenos vārdus, stūrakmeņus un tēmas. Es tikai gribēju piemetināt vēl lūko pavisam tāds īsts novērams. Energo apgādes drošība, kādai tai jābūt? Pirmām kārtām, kādai tai nebūtu jābūt, tā nedrīkst būt stratēģija vienai ziemai. Te ir jākļūst par ilgtermiņa, nopietnu, redzamu pīlāru enerģijas savienības veidošanā, tieši tā kā jūs priekšādātāji norādījāt. Tāpēc liels paldies un ar nepacietību gaidu diskusijas. Liels paldies, priekšsēdētājs turpina. Jā, jums, protams, būs arī vārds eh, diskusija beigās noslā, kopsavilkuma sniegšanai, tad jūs varēsiet izteikt savas tālākās piezīmes. Nu, tālāk lūkšu ekspertus izteikties vienu pēc otra. Pirmām kārtām gribu jūs informēt, ka mums šeit ir eh, mūsu rīcībā 3 stundas 15 minūtes, 12.30 darbs ir jābeidz. Pārtraukuma nebūs. Tas varbūt būs sarežģīti man, bet nu cerams, ka to izturēšu. Tātad 3 stundas 15 minūtes mūsu rīcībā. Katram runātājam, godātie draugi no visas Eiropas, lūkšu iekļauties jūs 10 minūtēs ievadrunā, nevairāk, pēc tam 20 minūtes jautājumiem un atbildēm, jums uzdodējumiem jautājumiem. Divi, divas minūtes katram jautājumam, ja būs pārāk daudz runātāju runātāju sarakstā, tad uzstāšanās laiku samazināsim uz minūtu 30, bet pagaidām šķiet divas minūtes. Nu, un tad atbilde no jūsu puses. Protams, tas būs atkarīgs arī no jautājumu skaita. Jūs varat atbildēt, uh, varbūt tad uh, varam nedaudz vairāk laika atkarībā no tā, cik daudz būs jautājumu. Nu tā tad, lūk. Tāda kārtība. Pirmais runātājs būs Romas Svedas. Viņš ir no Starptautisko attiecību un politisko zinātņu institūta no Viļņas Universitātes Lietuvā. Viņš ir sagatavojis prezentāciju, un tās tēma ir ES enerģijas drošības veidošana, mācības, ko gūt un jaunie problēma jautājumi. Esam ārkārtīgi interesēti, kas jums sakāms, un lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, paldies! Godātie deputāti, dāmas un kungi! Un ir ārkārtīgi liels gods, ka varbūt jūs priekšā un uzrunāt šo godājumu asamblē šodien. Tīpaši esmu pagodināts tāpēc, ka es esmu kalpojis ekonomiskās diplomātijas jomā un enerģijas diplomātijas jomā. Esmu strādājis nu jau 20 gadus. Tagad esmu neatkarīgs darbinieks universitātē nu jau 3 gadus un tāpēc varu brīvi padalīties savos gūtajos priekšstatos, bet tā kā laiks ir ierobežots, tad uzreiz ķeršos pie lietas. Pievērsīšos trim galvenajām vēstīm pirmām kārtām. Startautiskā enerģijas aģentūra definē enerģijas apgādes drošību kā nepārtrauktu enerģijas avotu pieejamību par pieejamu cenu dažāda drošības eh, avotu diversifikācija piegādē jānodrošina, bet enerģijas piegāde pat no viena ārēja avota var nedrīkst radīt problēmu, ja attiecīgais enerģijas piegādātājs un pa, piegādātāju un patērētāju attiecības ir pārskatāmas, pamatotas uz tirgu un partnerību. Problēmas sāks tajā brīdī, kad enerģijas avota turētājs ir īpaši, ja tas ir nedemokrātisks, savu dominējošo pozīciju izmanto ļaudprātīgi politisku interešu vārdā. Turklāt, ja sākas cīņa par politiskiem un ģeopolitiskiem mērķiem, tad parasti ekonomikas loģika vairs ne, nestrādā. Krievijas enerģijas politika rāda, ka politiskie mērķi šobrīd ir svarīgāki par ekonomiskajiem. Tā ir realitāte, ko ļoti labi ilustrē virkne faktu. Piemēram, energopiekādes pārtraukšana, nepārskatāmā cenu politika, dažādās gāzes starpnieku schēmas un citi. Lielāka energoatkarība paliec palielina Maskavas politisko un ekonomisko ietekmi pār tām valstīm, kas enerģiju importē. Tātad kāds ir šādas ietekmes mērķis? Protams, saglabāt savu dominējošo pozīciju eh, iepriekšējās padomu savienības bloku valstīs un kļūt par globālu varu kā, kā mums to izturēt, kā tam stāties pretim, īstenojot pamatotu demokrātisku sistēmu un pārskatāmus principus tirgus ekonomikas ietvaros. Līdz ar to Kremlis vēlas mm, pārtraukt, vērsties pret demokrātiju un liberālismu. Krievijas federācija ir nedemokrātiska politiska sistēma, kas ļaunprātīgi izmanto savu enerģijas dominējošo pozīciju valstīs, kas kādreiz pieder Eiropas eh, pa, padomju savienībai un dara to, protams, politisku mērķu vārdā. Un tāpēc man pirmā vēsts ir šāda. Krievijas federācija tra, gr, vēlas pārtraukt un apturēt uzsākušos demokratizācijas procesus un vai arī vērst viņus uz tā tā to pelēko zonu, kur tomēr notiek dominējošo varas, va, dominējošo varu spēle. Un šīs secinājums rezultātā noved pie tādiem pašiem secinājumiem, kā savukārt, eh, ko savukārt izrīja Samuēls Huntingtons savā vārdā, eh, savā darbā, un tāpat arī Tomas Karters. Dāmas un kungi, vērsīšu jūsu uzmanību uz karti ar nosaukumu Krievijas varas piemērošana - Gruzija, Moldova, Ukraina, Baltkrievija un Baltijas valstis. Visām šīm valstīm ir viens kopsaucējs. Tās atrodas pie Krievijas federācijas robežām. Nākamā karta parāda gadījumus, kad Krievija ir pievērojusi ekonomisko, politisko un militāro varu. Savukārt nākamā karta parāda, kur ir izmantoti diplomātiskie un informatīvie spēki. Mēs esam faktiski kara situācijā tā sauktā hibrīdu kara situācijā. Un enerģija nenoliedzam šādā hibrīdu karā spēlē svarīgu lomu. To, tik, to izmanto ne tik vien kā instrumentu politiskiem iemesl, mērķiem, bet ņemot vērā to, kādu kaitējumu tās trūkums var nodarīt. Tas tā ir izmantojama arī kā ierocis, izstrādājot Nord Stream un South Stream gāzes. Cauruļvedus Krievija cenšas nodrošināt ie, ieņēmums no Rietuma Eiropas valstīm un palielināt dominants Centrāla un Austruma Eiropas valstīs tās apējot. Divu jaunu atomu staciju celšanas plāns Baltkrievijā un Kaļingrītā mazākā 50 km no Lietuvas valsts robežām ir ļoti e, dārgi maksājušs centiens, lai turpinātu paturēt trīs Baltijas valstis bijušajā padomu savienības IPS enerģijas sistēmā. Krievija izstrādā ne tikai savus pašus projektus, bet cenšas apturēt arī jaunos alternatīvās enerģijas piegādes projektus Centrāla un Austruma Eiropā. Un tāpēc mana otrā vēsts ir šāda. Praktiski jebkurš jaunas enerģijas projekts ir strateģiski ārkārtīgi svarīgs un tas šobrīd saņem dažādu informatīvu raksturu uzbrukumus Eh, kuru mērķis ir diskreditēt šos projektus un nonā, īstenot ekonomisku un politi, politisku hausu. Šāda veida uzbrukumi tiek vērsti četros eh, virzienos. Pirmkārtām konflikts ar vietējo kopienu, vides ietekmes novērtējuma sāsināšana, projektu drošības apšaubīšana un projekta izdevīguma apšaubīšana. Lai to ilustrētu, es nākušu klējā ar piemēriem no valsts, ko pazīstu vislabāk. Pirmām kārtām tika ats, atsaukts eh, starptautiskās izsoles vinētais ASV kompānija Chevron attiecībā uz degflanekļu gāzes iegūšanas, iz, izpējas un iegūšanas plo, projekta eh, Lietuvā, tāpēc, ka tika radās konflikts ar vietējo kopienu. Otrām kārtām tika apturēts jaunais reģionālais eh, atomenerģijas stācijas projekts, Trešām kārtām politisku un informatīvu uzbrukumu arī jaunajiem sašķidrinātās dabas gāzes termināla projektam. Šāda veida uzbrukumi turpināsies no, no Krievijas puses. Turklāt pastāv, protams, arī pārskatāmības trūkums par to, no kurienes šāda veida informācijas kampaņām nāk finanses. Un tāpēc Eiropas komisija un ES dalību valstīm, Eiropas komisija un ES dalību valstīm vajadzētu to visu ņemt vērā un īstenot attiecīgus profilakses un preventīvas pasākumus, dāmas un kungi. Komisijas paziņojums par Eiropas energoapgādes stratēģiju nāk īstajā laikā, un tas ir visaptverošs savos piedāvātajos pasākumos. Pasākumu tūlītējai rīcībai, ņemot vērā nākamās ziemas problēmas, ir īpaši atzinīgi vērtējami. Atsaukšos uz vienu no tiem Te runāju par papildus gāzes piegādes iespēju, to starp sačidinātās dabas gāzes iegūšanas iespēju, izpēta. Eh, un te esmu ar prieku var jums pastāstīt, ka tikai vienu nedēļu, tikai pirms nedēļas 27. oktobrī eh, tika nosūtīts eh, šis sasirnās dabasgāds termināls uz Lietuvas ostu klaipēdā. Šī, šīs eh, peldošās iekārtas kapacitāte būs 4 BCM gāzes gadā. Un tas nozīmē enerģijas neatkarību. Godātie deputāti, trešā vēsts, ko gribu jums izklāstīt, ir tas, ka galvenais Eiropas energoapgādes stratēģijas uzdevums ir nevis rīkoties ārpus ES robežām, bet rast enerģijas avotus ES iekšienē. Bet te nu mēs runājam par ēst dalību valstu politiskās gribas trūkumu. Bez rīcības un rezultātiem no dalībvalstu puses šī stratēģija paliks tā, kā tā šobrīd stāv tikai uz papīra. Diemžēl ES trešās enerģijas likumdošanas pakotnes īstenošana notiek fragmentētā veidā. Gazproms turpina Dienvidstream, e, South Stream projektu, tas ir pārmācis Eiropas Nabuko projektu. Septembrī viena dalībvalsts negaidīt apturēja gāzes piegādi Ukrainai, mana paša valsts zaudēja strateģiski investoru degslānekļu gāzes iegūšanas sektorē, ir iesaldēts jaunais atomenerģijas projekts un tā tālāk. Un tā kā trūkst politiskās gribas, Eiropas solidaritāte tiek apdraudēta. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, šādā veidā nevarēsim sasniegt mērķi pabeigt ES iekšējo enerģijas tirgu līdz 2014. gadam. Bez spēcīgas iekšējā enerģijas tirga savukārt Eiropa nebūs arī ārēji spēcīga. Tāpēc vēršos pie jums un aicinu jūs, lai jūs izmantojat to spēku un ietekmi, kas ir jūsu rīcībā, lai pārliecinātos, ka Eiropas enerģijas drošības stratēģija nepaliktu tikai uz papīra. Šai kontekstā daudz aktīvāk vajadzētu darboties Eiropas komisijai. Tā vajadzētu būt arī striktākai, pārliecinoties, ka Eiropas tiesība akti tiek atbilstīgi īstenoti. Priekšsēdētāji dāmas un kungi, savā prezentācijā uzsvēru trīs energoapgādes drošības problēmu jautājumus. Pirmām kārtām enerģija tiek izmantota kā ierocis pret demokrātiju un liberālismu, otrām kārtām enerģijas sektors tiek pakļauts informatīviem uzbrukumiem, un trešais trūkst politiskās gribas. Šie izaicinājumi iet ārpus klasiskās izpratnes par to, kas, ka, ko nozīmē enerģijas sektors kā tāds Te mēs nerunājam tikai par inženieriju vai tirgus jautājumu, bet runājam arī par politiskajām un starptautiskajām attiecībām. Un, lai risinātu šos jautājumus, mums būs vajadzīga viena visaptvaroša atbilde, un šī atbilde ir ES enerģijas savienība. Dāmas un kungi, šķiet, ka esam nonākuši pie brīža, kad pietiek runāt par ES enerģijas savienību, Bet mēs nedrīkstam vairs tikai runāt, mums tā ir jāpadara par realitāti, nedrīkstam vajadzēt, vai tādā jābūt, mums ir jāveicā, kad tā būs gatava un kādā veidā. Paldies par uzmanību. Thank you for your speech. Paldies, liels paldies par eh, jūsu uh, uzstāšanos un par izteiktajiem priekšlikumiem. Enerģētika ir politisks ierocis, tāpat arī vienotā tirgus noteikumi ir ļoti svarīgi Mums ir jāpabeidz pārobežu savienojumi, tikpat būtiski, un Eiropas drošības stratēģiju nevajadzētu atstāt tikai uz papīra, to vajadzētu arī īstenot. To vajadzētu darīt pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas eh, lielākos apmēros. Lielas paldies vēlreiz, un tagad uh, sāksim diskusijas. Saudargas eh, kungs, lūdzu, došams pirmajam vārdu. Thank you very much. Paldies! Liels paldies par šo visaptverošo analīzi par draudiem no austrumiem. Mans jautājums ir lūk šāds. Man interesēja tas, ko jūs teicāt prezentācijas beigās, proti, ka mums vajadzētu koncentrēt Eiropas gribu un uh, virzīties Eiropas enerģētikas savienības virzienā. Es gribētu jautāt, vai šī enerģijas stratēģija un visi šie centieni ir veltīti tikai un vienīgi draudiem no Krievijas, par ko jūs izteicāties tā ļoti piesardzīgi, vai varbūt mēs varētu ņemt vērā uh, šo, ko jūs minējāt, uh, attiecībā uz vienu valsti, varbūt mēs to varētu veltīt visai vispārīgai eh, enerģētikas stratēģijai. Tātad, ko tieši mēs varētu no tā mācīties un kādus uzsvarus mums te vajadzētu likt? Thank you very much. Uh, Tagad dodu vārdu Ānu referentam. Thought provoking in, in, in, in. Liels paldies, jūsu analīze ir patiešām um, tāda dziļa, un tā liek mums daudz par ko domāt. Es varu jums piekrist ļoti daudzos punktos, un es piekrītu arī jūsu secinājumiem, ka mums ir vajadzīga īsta enerģētikas savienība, un tā mums ir ļoti nozīmīga. Mans jautājums ir lūk šāds. Es gribētu, lai jūs mazliet detalizētāk pastāstītu, kādus līdzekļus mums vajadzētu lietot, lai izveidotu šādu enerģijas savienību, un kādu lomu jūs redzat ilgtermiņā, lai mēs sasniegtu neatkarību. Kādu lomu jūs redzat atjaunīgajiem enerģijas avotiem un kādu lomu jūs piešķirat enerģijas efektivitātei? Es domāju, ka mums vajadzētu ietaupīt enerģiju, un ar enerģijas taupīšanu mēs varētu arī palielināt mūsu neatkarību. Loģikungs, mūsu nā, nākamais eh, N referents tagad būs Javor kungs. Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies par šo interesanto prezentāciju. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt, ka enerģijas savienība ir mūsu problēma risinājums. Uh, Taču es gribētu jautāt par to, kāda tieši šī enerģijas savienība mums ir vajadzīga. Nav nu, no jautājums par to, vai mums tā ir vajadzīga, bet vai pietiks tikai ar to, ka mēs liksim uzsvaru tikai uz uh, gāzes piegādi, tikai uz vienu enerģijas avotu. Mm, vai pietiks tikai, ka mēs liksim uzsvaru uz naftu un dažkārt uz kodolenerģiju? enerģiju? Saskaņā ar stratēģiju līdz 2030. Eh, gadam, ja mēs sasniegsim visu, kas ir stratēģijā paredzēts, tad Eiropas atkarība gāzes, naftas un ogļjomā palielināsies. Vai tiešām šī stratēģija ir efektīva un liederīga? Jo tas nozīmē, ka mēs īsnībā palielināsim Eiropas atkarību no šiem ārējiem enerģijas resursiem. Mums varbūt vajadzīga ir cita pieeja enerģijas stratēģijā un ir jāliek lielāks uzsvars uz energoefektivitātes pasākumiem, uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem, lai mēs varētu palielināt Eiropas energoatkarību. Tāpat man ir arī jāsaka, ka šīs dienas tikšanās ir man tāda neliela vilšanās. Redzu, ka lielākā daļa no runātājiem, kas ir uzaicināti uzstāties, galvenokārt eh, liek uzsvaru uz eh, ogļūdenraža enerģiju, uz naftas un gāzes piegādēm, un ļoti maz mēs dzirdēsim par energoefektivitāti un atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Uh, kas, manuprāt, Eiropas energostratēģijā būtu svarīgākais. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Henkela kungam, mūsu vicepriekšādātājam. Paldies! Šī iespēja tikt šantažētiem Eiropā nav nekas jauns. Es ļoti labi atceros 70. un 80. gadus. Mēs cie, eh, tieši to pašu izjutām um, no līča valstu puses un e, rietumu valstu reakcija bija tikt galā ar visu, tātad apgūt pilnīgi visus enerģiko avotus, lai izvairītos no šāda situācija atkārtošanās. Ja mēs paskatāmies uz mūsdienu realitāti Eiropā, tad mēs redzam kaut ko pavisam citu. Mēs redzam dažas valstis, kas, kā jau jūs minējāt, būvē jaunas kodola elektrostācijas. Mēs redzam kādu citu lielu valsti, kas gluži pretēji slēdz šīs kodola elektrostācijas. Mēs redzam dažas valstis, kas ar lielu prieku domā par slānekļa gāzi, kamēr citas valstis vispār negrib par to domāt. Mēs redzam dažas valstis, kas palielina savas iespējas ražot ogles, un redzam savukārt citas valstis, kas to nevēlas darīt. Mani tiešām izbrīna, vai būs iespējams izveidot šādu Eiropas enerģijas eh, savienību, ja mēs akceptēsim, ka eh, katra valsts veido pati savu energo kopumu. Lielas paldies! Tagad Balčītis kungs. Paldies! Vērtinu, kaip tikrai. Lielas paldies, Švedes kungs. Es eh, pazīstu Švedas kungu, zinu, ka viņš ļoti ilgi darbojas šajā jomā un ir ļoti labs speciālists. Lietuva un Baltijas valstis, bet eh, jo īpaši Lietuva ir izbūvējusi sašķirtinātās gāzes terminālu. Un nesen šīs valstis cenšas mācīties no pagātnē pieļautajām kļūdām. Uh, Ja mēs paskatāmies uz iepriekšējiem um, gadiem, uz iepriekšējo termiņu, tad jūs noteikti atcerēsieties, priekšēdētāja kungs, ka mums bija grūti panākt progresu energosektorā. Mēs centāmies nodrošināt, lai Baltijas valstis tiktu atzītas par tādām viegli ievainojumām valstīm, lai tiktu noteikts, ka tām ir vajadzīga aizsardzība. Tagad mēs varam redzēt progresu. Es piekrītu saviem kolēģiem, ka uh, ir jānodrošina viens liels sašķirtinātās gāzes termināls Baltijas valstīs. Komisijā ir pieņemts šāds lēmums. Speciālisti nolēma, ka tādu varēs izbūvēt tikai 2030. gadā. Tas nozīmē, ka mēs būtu atkarīgi vēl vismaz 16 gadus. Mēs redzam, ka trūks starp savienojumu lai varētu šos tīklus pievienot, kāpēc mēs nerunājam par eh, kodola energosektora attīstību? Attīstību vai attīstības apstāšanos, tas, protams, ir atkarīgs no mūsu izvēles, taču mums ir jāizskata dažādas iespējas. Atjaunīgie enerģijas avoti ir labi, un katra valsts var pieņemt šeit savu lēmumu, Mums ir jānodrošina, lai tiktu nodrošināta infrastruktūra, mums ir vajadzīga arī tāda enerģija, kas visiem ir pieejama cenu ziņā. Tas mums ļaus būt konkurētspējīgākiem. Jautājums runātājam, ko jūs domājat par kodolenerģiju un šīs nozares attīstību? Kādas ir jūsu domas par energotīkliem? Vai tiem ir jāpieder vienai dalību valstī vai nē? Un Kāds ir jūsu viedoklis par vienu lielu sašķirinātās gāzes terminālu Baltijas valstīm? Īsnībā nav nekāds jēga šādu terminālu izbūvēt jūrā, kas aizsāst. Mēs tad nevarētu tādu uh, izmantot. Kelija kungs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Jūs runājāt par draudiem no Krievijas, jo īpaši par to, kas e, nesen noticis šajā sakarībā. Uh, Taču attiecībā uz Enerģijas Savienību tas attiecas uz visām 28 dalībvalstīm, tāpēc tādas valstis kā manējā, īrija, sāk domāt, kā tas izskatīsies, ja mēs piedalīsimies šādā savienībā. Ko darīt ar sašķirināto gāzi? Kā nodrošināt, lai mums ir šī neatkarība, par ko jūs runājāt? Ja nebūtu šādu draudu no Krievijas, es domāju, mēs tāpat runātu par enerģijas savienību un par piegādes um, daudzveidošanu, lai varētu iegūt lētu gāzi no visas pasaules. Tātad, kāda, jūsuprāt, ir šī Eiropas perspektīva, kam vajadzētu notikt? Un e, gribētu arī dzirdēt, e, tāpat kā iepriekšējais runātājs, jūsu domas par kodolenerģiju un atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Nē, vēl viens jaut, eh, jautājums. Lūdzu. Mūsu ēnu referents. Lūdzu. Silikjotis kungs. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Švedas kungs. Uh, Rodis Arī iepriekšējie kolēģi uzdeva jautāju par uh, atomenerģiju. Kaut arī jūs pieminējāt uh, uh, programmas, uh, atomenerģijas programmas pamešanu. Lietuvā mēs īsti nesapratām, kāda ir jūsu nostāja par to. Otrakārt, jūs pieminējāt um, par neatkarības panākšanu no Krievijas. Uh, dabas gāzes politikas. Un jūs raksturojāt Eiropas nabuko. Pat Nabuko gadījumā mums būs eh, jāimportē dabas gāze, ja veiksmīgi pabeigs eh, šo darbu no um, nestabilām, politiski nestabilām valstīm. Mēs zinām, ka Turcija pārredz dabas gāzi e, pirkt no Irānas, iespējams e, Irākas, e, Kaspijas jūras. Tātad te ir runa par dabas gāzes importu no valstīm, kurās trūks politiskas stabilitātes vai tā, vai nebūtu nepareizi tad, ka um, es uh, kļūtu pilnīgi neatkarīga no Krievijas dabas gāziņā un tad tieši tikpat uh, atkarīgi kļūtu no citām nestabilām valstīm. Paldies! Thank you very much. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu, Tajānīkungs. Grazie, prezidente. Mm, rifornimenti enerģētiski. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām piekļuve enerģijai Eiropā ir problēma. Krievijas krīze ir radījusi sakas attiecībā uz cenām. Tieši tāpēc mums vajadzētu izskatīt arī eh, citus ceļus. Un šeit es domāju par Ziemeļāfriku. Lībija ir ļoti liela piegādātāja valsts, taču nestabilitāte Āfrikā rada arī šajā jomā problēmas. Es eh, tāpēc skatos uz savu valsti, Itāliju, un varbūt mums vajadzētu paskatīties, eh, kas īsti šeit notiek. Vajadzētu padomāt arī par to, kas notiek slānekļa gāzes jomā. Eiropā esam mazliet iekavējušies attiecībā uz slānekļa gāzi, ja mēs to salīdzinām ar situāciju ASV. Mums vajadzētu arī paskatīties uz vides kaitējuma analīzēm. Jebkurā gadījumā mums kaut kas būtu jādara slānekļa gāzes jomā arī Eiropai vajadzētu konkrētāk saprast, kas īsti e, šeit ir sakāms ekspertiem. Hokmarka kungs, man ir pavisam īsts jautājums. Tad, kad mēs runājam par enerģijas drošību, tātad mūsdienās mēs galvenokārt to skatām kontekstā ar Krieviju un mūsu kaimiņu valstīm, tad eh, mums ir jāsaprot, kā mēs vēlamies attīstīt eh, importu, un mums ir jādomā arī par eh, fosilās enerģijas avotiem un tālāko stratēģiju attiecībā uz šādu enerģiju. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par mūsu klimata pārmaiņu stratēģiju, jo tā noteikti ieviesīs ierobežojumus. Man interesētu, kā jūs skatāt Eiropas atkarību no atšķirīgiem enerģijas avotiem. Mums eh, vajadzētu paskatīties, kāda enerģijas avota mums tagad ir, un vajadzētu izanalizēt, kuri no tiem ir neatkarīgāki. Es šeit varu pieminēt, piemēram, eh, ūdens eh, enerģijas ražošanu, kodolenerģiju un tā tālāk. Domāju, ka šiem enerģijas avotiem ir ļoti liela nozīme, ja mēs vēlamies enerģijas drošību Eiropā. Mums vajadzētu arī atkārtot, ka attīstība Vācijā nozīmēs to, ka mēs kļūsim atkarīgāki no tādiem enerģijas avotiem, kur mums nav, kuri mums ir jāimportē. Es gribētu, lai jūs komentētu šo situāciju. Uh, thank you very much. Paldies. Neredzu, ka kāds cits vēlētos izteikties. Tāpēc eh, lūkšu tagad jūs atbildēt. Thank you very much. Paldies. Thank you for your questions. Um, they are very... Lielas paldies. Šie jautājumi man likās ļoti svarīgi, un es ar lielu prieku turpināšu ar jums diskutēt. Es eh, gribēju savā sākotnējā prezentācijā iekļaut daudz citus punktus, taču laika ierobežojumu dēļ nevarēju to darīt. Galvenais, ko es vēlējos teikt, ja mēs runājam par enerģijas stratēģiju, ja mēs attīstam enerģijas stratēģiju, tad mums vajadzētu zināt, kāda ir realitāte. Un mums nevajadzētu baidīties no uh, stāšanās pretī šai realitātei. Gadījumā, ja mēs slēpsimies no realitātes, tad mūsu stratēģijas nebūs pietiekami labas. Tās nebūs pietiekami efektīvas. Tas, ko es vēlējos teikt, ir, ja mēs runājam par enerģijas drošību un energoprojektiem, tad te nav runa tikai par ekonomiku. Mūsu stratēģijās ikvienam jaunam enerģijas projektam ir jāsaņem papildu atbalsts, un tajā ir jāpareic arī papildu aizsardzības pasākumi, ņemot vērā mūsdienu realitāti. Tas ir tas, ko es vēlējos teikt, un jo īpaši par to es vēlējos runāt parlamentā, jo parlamentā mēs varam būt atklātāki un izteikties brīvāk. Par stratēģiju. Stratēģija ir laba, mums tā ir jāīsteno. Mums ir jāieskatās acīs arī kādai citai realitātei. Es darbojos valdībā 20 gadus, un es saprotu, ka mums trūks politiskās gribas. Tas mums ir jāatzīst. Mēs runājam par iekšējo enerģijas tirgu un, līdz, un par šī tirgus pabeigšanu līdz 2014. gadam, tas netiks izdarīts, un tas netiks izdarīts tāpēc, ka mums nav politiskās gribas. Šeit nav runa par enerģiju vai par uh, inženiertehniskiem risinājumiem, te ir runa par politiķu lēmumiem. Mums ir stratēģijas, par kurām mēs spriežam, taču mums vajadzētu vairāk apspriesties par pieņemtajiem lēmumiem. Tāda ir realitāte. Mums eh, nevajadzētu no tās slēpties. Protams, tad, kad mēs runājam par to, kādai ir jābūt stratēģijai, tad uh, ir jāatcerās, ka stratēģija sevi ietver ne tikai starp savienojums fosilējai degvielai, gāzei, naftai. Tā ietver arī atjaunīgos enerģijas avotus, energoefektivitāti. Visdrošākā enerģija ir tā enerģija, kas netiek lietota. Tā vismaz mēs sakam Lietuvā. Uh, Pirmkārt, mums ir vajadzīgi atjaunīgi enerģijas avoti. No otras puses, es uh, domāju, ka mums ir jāskatās arī ka acīs kādai citai realitātei, eh, ceļš ir runa par šādiem uh, politiski intensīviem reģioniem. Mēs redzam, ka šeit ir mēģinājumi sagraut Eiropas tirgu. Piemēram, uh, Ja tiek importēta elektrība no Krievijas, kas tiek ražota ar gāzi, mm, gāzes cena Krievijā ir četras reizes zemāka nekā Lietuvā. Tas nozīmē, ka mūsu Lietuvas elektrības ražotāji, viņi lieto gāzi, viņiem ir jācīnās pret importētu elektrību no Krievijas federācijas jo to ražo ar gāzi, kas ir četras reizes lētāka. Un kāds gan ir rezultāts? Tas nozīmē, ka šī kaimiņu valsts grauj mūsu iekšējo enerģijas tirgu Eiropā. Tātad te nav runa par enerģiju, te ir runa par ekonomiku un par ļoti spēcīgu konkurenci. Un te ir arī lum, runa par Eiropas politiķu lēmumiem. Protams, nevajadzētu to tagad pārvērst par traģēdiju, taču mums skaidri vajadzētu pateikt, ka realitāte tāda ir un mums kaut kas ir jādara lietas labā. Tagad eh, runāšu par Eiropas enerģijas savienību. Protams, mēs nevaram tagad eh, pieņemt lēmumu, ka vienas nakts laikā viss izmainīsies Tas ir tāds lēns eh, pārliešanās process. Mums eh, ir jādomā par to, ka realitāte mūs vienkārši piespiež virzīties uz priekšu. Pašlaik esam tādā situācijā enerģijas jomā Eiropā, ka mēs nevaram vairs nereaģēt. Mums ir jārēģē un ir jāpieņem atbilstoši lēmumi. Protams, mums vienlaicīgi ir arī jāņem vērā atsevišķa dalību valstu intereses attiecībā uz viņu primāro energo eh, sajaukumu. All EU member states decides on one project, we should keep to our. Ja Eiropas Savienība pieņem lēmumu par projektu, tad pie šī lēmuma arī ir jāpieturās. Ja ir runa par Nabuko, tad es nerunāju par ekonomisko lietas pusi, es šeit runāju par politiskiem lēmumiem. Gadījumā, ja mēs visi pieņemsim lēmumu to īstenot, tad tā arī darīsim. Ekonomiskas diskusijas e, ir kas cits. Tika uzdots jautājums, kā mums tagad reaģēt attiecībā uz enerģijas drošību. Man ļoti patīk e, šis e, salīdzinājums. Dažkārt diskusijās tiek uzdoti jautājumi par to, ka Eiropas Savienība veido kapacitātes, tātad enerģijas kapacitātes, uh, gāzes starp savienojumus, elektrības savienojumus, kas ir pārāk lieli, kas eh, netiks izmantoti. Šādu kapacitāti mums nav vajadzīga. Taču no otras puses, visas Eiropas Savienības valstis palielina budžetu un eh, izdevumus eh, militāriem mērķiem. Cik daudz tanku gan mums ir vajadzīgs? Varbūt labāk ir izbūvēt vēl vienu cauruļvadu vai vēl vienu elektrības starpsavienojumu tā vietā, lai mēs e, iepirktu vēl vienu tanku vai zemūdeni vai lidmašīnu. Tātad realitāte parāda, ka mums ir vajadzīgas šīs e, rezerves kapacitātes, mums ir jābūt gataviem. Atbildot uz citiem jautājumiem, galvenā atbilde šeit būtu elastīgums, jo vairāk mums būs elastīgumu, jo labāk. Tas attiecas uz starpsavienojumiem, elektrību, gāzi, arī uz sašķidrinoto gāzi. Sašķidrinātā gāze mums eh, piešķir elastīgumu. Ja cilvēks vai valsts eh, starptautiskās sarunās jūtas brīvi, tad arī ir ļoti vienkārši pateikt nē. Pašlaik mums ir tādas dalībvalstis Eiropas Savienībā, kas nav spējīgas pateikt nē eh, dažiem energopiegādātājiem, un tas nozīmē, ka tā ir atkarība. Jo vairāk mums būs elastīguma, jo vairāk mums būs iespēja izvēlēties, jo drošāk mēs arī būsim. Tagad tāds kā noslēgums. Protams, ka mums ir jādaudz veido energo piegāde, avoti un um, piegādātāji. Attiecībā uz uh, kodolenerģiju, ņemot vērā Eiropas Savienības klimata pārmaiņu politiku CO2 izmešus un ņemot vērā to, uh, kādi papildu pasākumi mums ir vēl vajadzīgi no enerģijas aģentūras puses attiecībā uz kododrošību. Kodoenerģija ir daļa no šī energo kokteļa, un tas ir dalība valstu lēmums, nu, piemēram, personīgi es esmu pār kodola enerģiju, tad, nu, ša, tāda ir šī situācija. Un, ja mums ir klimata pārmaiņu politika, tad mums tā ir jāturpina. Un tā ir jāsalāgo ar visām pārējām mūsu politikām. Ir jāsaprot, ka arī tādi enerģijas avoti kā kodola enerģija var mums palīdzēt sasniegt šo mērķi. Paldies! For your Paldies par jūsu runu, par jūsu skaidrajiem komentāriem. Tie mums neapšaubām visiem ir ļoti svarīgi. Kā jau jūs saciet, jūs pārstāvat tādu kā neatkarīgu padomdevēju, jūs esat neatkarīgs profesionālis, un uh, šāda cilvēka viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka mūsu nākošais runātājs Vaslavs Bartuška būtībā pārstāv Čehijas valdības viedokli, jo jūs esat eh, energo drošības speciālo uzdevumu vēstnieks eh, Čehijas ārlietu ministrija. Tātad no šī viedokļa jūs esat savas valsts oficiālāks pārstāvis. Mēs šeit labprāt uzklausām visus viedokļus neapšaubā, taču tagad būs jūsu viedoklis. Uh, un jūsu prezentācija saucas modinātājs vans, kas mums visiem bija nepieciešams, kā samazināt mūsu atkarību no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm no Ziemeļāfrikas līdz pat Krievijai. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, paldies, ka esat mani aicinājuši šeit uzstāties. Esmu pagodināts. Vispirms ātri pārskatīšu pēdējo piecu gadu pieredzi, kā daudz kas ir enerģētikas jomā mainījies Eiropā, tad eh, pieskaršos eh, vietējiem resursiem, to, ko mēs varam darīt. Un noslēgumā runāšu par gāzes situāciju Ukrainā un Krievijā. Uh, jo pirms pieciem gadiem es biju 2009. Eh, gadā uh, Eiropas Savienības pārstāvis uh, Ukrainas un Krievijas gāzes krīzes sarunās. Tātad sāksim ar pēdējiem pieciem gadiem. 2009. gadu vairums no mums atceras, ka Ukrainas un Krievijas dabasgāzes krīzes gadu tā bija problēma ar dalībvalstīm. Taču 2008. gadā, decembrī, Ķīna pavēra savu uh, gāzes, uh, gāzes cauruļvadu caur Tur, Turkmenistānu, Kazahstānu, vēl citām valstīm 7000 km garu. Nu jau pusotra gada laikā tas tika pabeigts. Un tad uh, Aštanā man uzdeva jautājumu, kad es kaut ko tādu uzcels. Bet es sapratu, ka <coughs> eh, es neko tādu neizbūvēju. Ķīna gan. Eh, Nabuko tāpēc arī nobeidzās, oficiāli tas nobeidzās vēlāk, bet reāli 2009. gada decembrī. Lībija ir sadrumstalota un tā līdz šim eh, daudz gāzes piegādāja Eiropai tagad eh, Lībija un eh, būtībā ir pie mūsu namdurvīm. Mēs varam uzdot jautājumu, kas notiks Nigērijā, kas ir trešā lielākā eh, piegādātāja mm, gāzei Eiropai, tad, kad tās vadītājs aizies viņa saulē. Uh, mēs esam arī redzējuši pilsoņu karu šai valstī, un pateicoties uh, militārai varai, tas tika aprobežots. Un tad vēl ir runa, protams, par islāma valsti. Pirms dažiem gadiem uh, Eiropā skanēja runas par to, ka no Irākas Kurdistānas varētu importēt gāzi, tagad par to vairs nav runa, jo Irākā un Sīrijā mm, norisinās karš. Un tagad atgriežos pie, 2000, atgriežos pie 2014. gada jauna Krievijas-Ukrainas krīze, kas šoreiz nav tikai saistībā ar gāzi, bet ar politisko iekārti. Atbildu šo modinātāju zvanu jau norisinās. Jūs redzat, eh, tirgus integrācija Eiropā šodien. Gāzes ziņā Francija, Beneluks valsts, Vācijas vienot tirgus. Uh, Oh, tas arī attiec uz cenām Lielbritānijā, Dānijā un, starp citu, arī Čehijā. Marke, eh, tirgus integrācija ir visnotaļ acīm redzama. Mēs esam arī izbūvējuši cauruļu vādus eh, uz Vāciju, un tas Čehija nozīmē, ka mēs par gāzi maksājam 80 eiro par megavatu stundu, tā kā eh, tāda pati cena, kā ir eh, eh, Rotterdamā. Mēģiniet, nu tādu cenu dabūt no Gazprom, nekas jums neizdosies. Un te ir runa par ASV, Austrāliju. Arī tur mēs varētu meklēt atbildi. Taču galvenais, kas notiek uz vietas šeit Mums ir jābūt neatkarīgākiem. Uh, arī ņemot vērā dažādos enerģijas veidus, dažas valsts izšķirties par atjaunīgiem enerģijas avotiem, citi iestāsies par ātomenerģiju. Galvenais ir, lai varētu uz vietas ražot enerģiju. Ir taču vesela virkne komiteju ziemeļos, dienvidos, austrumos, rietumos visā Eiropā, kas nodarbojas ar enerģijas jautājumiem. Galvenais ir, kā panākt enerģētisku neatkarību plašā mērogā. Mazām kopienām, ciematiem, piemēram, ir, tas jau ir izdevies. Lielā problēma ir saistīta ar lielajām pilsētām, ar visaptvarošiem projektiem. Tas, protams, ir liels sociāls jautājums, jo jau šodien manā valstī, tāpat kā vairumā es dalībvalstu, jūs sevi varat padarīt par enerģētiski neatkarīgi, ja jums ir pašiem savu valsts, pašiem savu māju un daudz naudas, taču visiem tas viss eh, nav sasniedzams, tātad te jāparūpējas valstī. Dažas dalībvalsts iestāsies par atomenerģiju, citas nē, Eh, cits valsts meklēs atšķiršanātās gāzes iespējas vai hidroelektroenerģija. Es atklāti sakot neredzu vienotas Eiropas atbildes iespēju šo problēmu. Taču esmu šai amatā tikai astoņas gads, varētu būt, ka es pilnīgi maldos. Mana līdzinājā pieredze liecina par to, ka vienotu Eiropas Savienības atbildi rast ir ļoti grūti. Vēl runājot par solidaritāti, vēlos uzsvērt vienu lietu. Te katrai dalībvalstī pašai ir atbildība rūpēties par saviem pilsoņiem. Ja tā to nevar panākt, tad tā ir jāmeklē palīdzība. Manas valsts pieredze vēl 90. gados mēs izbūvējām uh, gāzvadus uz kaimiņu valstīm, uh, Un toreiz, 90. gados, mēs taču bijām daudz nabadzīgāk nekā šodien. Tātad skaidrs, ka arī šodien tas būtu iespējams. Toreiz, piemēram, šāds gāzvats bija ar Norvēģi. Runājot par Ukrainu un Krieviju. 2009. gadā no Čehijas prezidentūras es biju iecelts par, eh, par sarunu eh, līdzdalībnieku toreiz Jušunku. Bija prezidents, un tagadējā situācija interesantā veidā atbalso manī to, kas notika toreiz. Ir fantastiski fakti. Krievijas un, uz Krievijas un Ukrainas robežas nav bijis gāzes skaitītāji neviens no prezidentiem, kas ir bijis Krievijā, Ukrainā, nav uh, rūpējies eh, par to, lai iz, iz, <laughs> ierīkotu gāzes skaitītājus uz šīs robežas. Tad skaidrs, ka viņu interesēs bija darīt ko citu. Tad jūs arī sapratīsiet, ka mums no ārpuses nekad nebūs aptverams, cik lielā mērā ir uh, sasaistīta gāze ar korupciju. Otra lieta, ko gribu pieminēt, visas ES dalībvalstis, kurām ir nolīguma ar Gazprom, saņem savu gāzi uz Krievi, uz, eh, no citām, no citiem punktiem citā valstī. Nav nekur, eh, neviena valsts nepērk pataisno no Ukrainas Krievijas robežas. Kā jūs to panākat, kā jūs pērkat? no Ukrainas ir jūsu pašu problēma, saka Krievija. Mēs uh, ar to nenodarbosimies. Putins pieprasīja 4,4 miljārdu ASV dolāru no, no, no Eiropas Sanības un, un Timošenko pieprasīja 5 milj, miljārdus ASV dolāru par šo gāzi. Un tad es tad jautāju Timošenko, no kurienes tad atšķir 0,6 miljārdu dolāru. Viņa teica, tas ir Ukrainas PVN. Eiropas komisija šī gada oktobrī smagi strādāja, lai panāktu vienošanos. Es esmu bijis uh, klāt tādā sarunās 2009. gadā un es augstu vērtēju jau panākto. Šī vienošanās bija panākta ar smagu darbu, taču tas, e, tā mūžs būs ilgs, ja jūs domājat, ka tas izturēt līdz pat martam nākošajā gadā, tad jūs maldāties. Mums būs jāmaksā papildu līdzekļi, un mums to pieprasīs gan Krievija, gan Ukraina pavisam drīz. Jo būtībā tā viņi uz mums raugās, kā uz valstīm, kas ir atbildīgas par viņu uzņēmumu labklājību. nevarētu iedomāties, ka kāds no Eiropas birokrātiem teiktu, man pilnīgi nav, kas notiek ar uh, Rumānijas, Bulgārijas vai pat Serbijas iedzīvotājiem. Mēs tā nedaram, mēs negribam, lai cilvēki nosauc, bet ir dažas valstis, kas ir pilnīgi vienaldzīgas šādos gadījumos. Vēl viena lieta, kad runājam par Krieviju, šodien ir jāsaprot, ka Gazprom loma pēdējo pāris gadu laikā ir ievērojami mainījusies pirms 15 gadiem Gazprom bija Krievijas politikas instruments, tā vairs nav. Pirms 15 gadiem Jelciņa valdības laikā viss tika privatizēts. Krievijas naftas uzņēmums ir vienīgais, eh, kas bija valsts rokās. Toreiz tā, tas bija vienīgais uzņēmums valsts kontrolē, tagad tā vairs nav. Tagad tas nodrošina tikai vienu piekdaļu ir Rosnefts, kas kļuva par lielāko uzņēmumu kapitāla ziņā, vārds sakot, pārņēma citus uzņēmumus. Tad, kad runājat ar Gazprom šodien, tad tas nav lielākais spēlēkais spēlētājs, kā tas mēdz, mēdz būt agrāk. Kā jūs paraugāties piegādi no Gazprom puses Polijai, Slovākijai, Vācijai, Ungārijai, tad nekad iepriekš, e, iepriekš netika paziņots nevienam no pircējiem. Tātad Gazproms patiesībā neveica šīs piegādes, tas bija kāds cits uzņēmums. Un noslēgumā vēlos sacīt, pavisam vienkārši, mēs esam lielākā pasaules ekonomika. Pagaid, ar vien vēl tā ir, un mums noteikti jābūt tiem, kas arī organizē enerģētikas jomu ja mēs tiekam šantažēti, tad eh, šis, šis šantāžas izmaksas mums ir, protams, arī jāiekļauj vietējās izmaksās. Tas attiecas uz, piemēram, jaunu resursu meklēšanu, tas varētu izmaksāt daudz mazāk nekā līdzdalība šajā šantāžas lietā. Jo enerģija vajadzīga visiem. Tas arī viss. Paldies. Paldies par jūsu runu. Saunargas kungs, lūdzu, referents. Thank you very much. Liels paldies par jūsu skaidro prezentāciju un par jūsu skatījumu no ārlietu politikas viedokļa. Cik svarīga ir pareiza tādas situācijas analīze, kas saistīta ar draudiem. Iepriekšējais runātājs arī sacīja, cik svarīgi ir, lai būtu politiskā griba, kas pēc stāties pretī šiem izaicinājumiem. Vēlreiz vēlos atkārtot man jautājumi, kur es jau uzdevu Švedas kungam no jūsu perspektīvas Mēs turpinām analizēt situāciju austrumos, tāpēc, ka nākošā ziema tiešām būs tāds kā izturības tests mūsu sistēmai. Taču mūsu stratēģijai nebūtu jāpaliek eh, koncentrētai tikai uz vienu ziemu vienu. Mums jau ir jāgatavojas turpmākajam periodam. Nav runa tikai par gatavošanu vienai ziemai. Jūs pieminējāt citas valsts - Ķīnu, Centrālo Āziju, protams, Āfriku. Uh, un nu, tā tālāk. Visas šīs valstis koncentrē savu politisko gribu, lai risinātu šos jautājumus. Kādu mācību varam gūt no šīm situācijām, ko mēs varētu iekļaut savā enerģētikas stratēģijā, lai to padarītu par ilgtermiņu, ilgspējīgu stratēģiju? Lai tā mēs tiešām varētu izveidot spēcīgu Eiropas energosavienības pīlāru. Paldies, Paka kungs, mūsu ēnu referents. Paldies! Speciāla uzdevuma vēstnieka par Tuška kungs. Man ir divi jautājumi par jūsu interesanto prezentāciju. Jūs sacījāt, ka energo drošība nevajadzētu šī energodrošība nebūtu tik ļoti dažādojama tā, ka mēs gūtu avots no visas pasaules. Bet ir jādala tā no infrastruktūras. Tāpat kā tas notiek ar naftu, bu, izbūvēt jauns termināls. Mans jautājums, vai tā ir pareiza, laba ideja, vai, vai mēs nākotnē varētu izveidot šādu globālu tirgu. Otrakārt, daži pētījumi liecina par to, ka plānotās investīcijas gāzes transportēšanā, vai tas būtu sašķirināts gāzes termināls vai cauruļvadi, ir daudz e, li, plašāk nekā pašreizējā pieprasījuma līmenis Eiropas Savienībā, vai tad tas varētu izraisīt spiedienu uz gāzes cenu nākotnē, proti, ka tas šī cena samazinātos. Paldies. Paldies. Petersen kungs arī ir mūsu ēna referents. Paldies. Paldies par jūsu interesantajiem ievadvārdiem. Biju gandarīts, ka uzsvērāt vietējās politikas, risinot šādas problēmas, un jūs arī uzsverāt efektivitāti un atjaunīgos enerģijas avots un to, cik svarīga loma slēpjas tajos, lai rastu risinājums. Mans jautājums ir pavisam cita joma, jūs to nepieminējat. Es saprotu, ja jūs nespēsiet atbildēt šo jautājumu. Jautājums ir šāds. Cik lielā mērā informācijas tehnoloģijas un hakerdarbība ir īstens izaicinājums, kas arī ir jārisina ne tikai ilgtermiņa stratēģijas kontekstā, kā tu minēji referents, bet cik lielā mērā mums tas ir jārisina šajā jomā, tāpat kā viss citi jautājums, kuriem norādījāt. Paldies. Next. Paldies! Nākamais ānu referents Jāvora kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Priekšādātā paldies. Gribēju pieminēt vienu lietu. Vairākās runās dzirdējam pieminētu atomenerģiju, kas būtu vietējais nacionālais enerģijas avots. Nu, te gan gribu pieminēt jautājumu par Krievijas ietekmi uz Eiropas atomenerģijas tirgu, tīpaši Austrum Eiropas dalību valstīs, to starp Somijā un Ungārijā. Uh, Rosatom ir ļoti būtiski iesaistīts e, atomenerģijas investīcijās. Turklāt gāzes atkarība, par ko tiek tagad tik plaši runāts Eiropas sabiedrībā, ir aktuāls jautājums, bet jāpatur vērā arī tas, ka mums pastāv atkarība šī atkarība no caur finanšu resursiem, tehnoloģiskiem un piegādes resursiem attiecībā uz Rosatom un tā investīcijām. Mm Krievu investīcijām Eiropas atomtirgu. Turklāt arī tādu uzņēmumu kā Rosneft un Gazprom tīri infrastruktūras ziņā ir ļoti spēcīgi un var ietekmēt Eiropas enerģijas tirgu. Tas nav, varbūt nav tik tieša ietekme, kā vienkārši, piemēram, lūk, cauruļvada aizgriešanas iespējas, bet arī šī ietekme ir ļoti būtiska uz uh, Eiropas energo apkārtas drošību. Paldies! Levandovska kungs tālāk. Paldies! Jā, mēs esam energoatkarīgs kontinents. Un, protams, esam atkarīgi jau no 90. gadiem, gan no cenām, gan no piegādes. Tas tikai nākotnē vēl pieaugs. Un tāpēc, protams, atsevišķi piegādātāji spēlē politiku. Te nerunāja tikai ar Gazprom. Ir jau arī šie privatizētie uzņēmumi, arī privāta īpašuma tiesības faktiski Krievijā nepastāv, tāpēc nu, tie nav īsti privāti uzņēmumi, kas kontrolē mūsu 2014. gada maijā komisija nāca klājā ar atbilstīgu paziņojumu, runāja par šiem suverēnajiem, par suverēno enerģijas kopumu, jeb eh, struk, enerģijas avotu struktūru, kas ierakstīts arī kopējā līgumā, un lūk, valstī ir tiesības, un mums ir jāizstrādā energostrateģija šajā, uz šīs bāzes. Atsevišķi principi, jāsaka, varbūt šeit nav tik pretrunīgi, nu, lūk, energoatkarīgu cenu mehānisms, kuru pamatā ir naftas direktīva, gāzes direktīva, kas attiecīgi šogad tika grozīta, daža avotu dažodi, dažādošana, tostarp arī par termināļiem runājot, tāpat arī energoefektivitāte eh, dzīvojamām teritorijām, jo tās mm, tērē lielāko daļu enerģijas. Uh, iekšzemes resursu pilnīgi izmantošana, to starp arī degslānekļa, fosilo enerģijas avotu izmantošana, starpsvienojumu, tā tālāk. Tas viss nav nekas pretrunīgs. Tā ir kopējā pakotne, ko mēs saucam par energo savienību un energo apgādes drošību, bet tad mēs pāriem pie kaut kā, kas ir daudz pretrunīgāks. Respektīvi koordinācija, kas iet ārpus informācijas nodrošināšanas. Šobrīd ir pienākums informēt ja notiek līguma slēgšana, kontrakta slēgšana ar trešām pusēm ārpus Eiropas Savienības, bet koordinēšana nozīmē to, ka ir tāds kā drošības tests jaunu ko projektu kontekstā. Un tīri praktiski tas nozīmē, ka Eiropas komisijai jāsaņem pilnvars apturēt konkrētu projektu, kas neatbilst uh, mūsu energoapgādes uh, atkarības samazināšanas jomā. Un tas ir, nu, tāds reāli, reāls problēma jautājums. Un vēl viena lieta. Vēl pretrunīgāks ir šis jautājums par to, kā palielināt patērētāju pilnvars attiecībā uz dominējošo piegādātāju. Un arī tā, protams, ir problēma energoapgādes jomā Eiropā. Koordinācija, kas iet ārpus informācijas. Maņkas kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Man būtu jautājums abiem runātājiem. Šedes kungs minēja, ka ir jārespektē valstu tiesības, proti katrai valstī ir tiesības pieņemt lēmumu, kādā virzienā tā vēlas iet, ja runa par savu enerģijas kokteili, Bartuškas kungs arī teica, ka pavisam nesen Vācija nolēma atteikties no kodolenerģijas. Ja lielas valstis pieņem šādus lielus svarīgus lēmumus tādā īsā periodā, tas var negatīvi ietekmēt arī pārējās valstis. Tieši tāpēc valstīm vajadzētu uh, vienai otru informēt un vajadzētu koordinēt šādus lēmumus. Otrs jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz eh, riskantiem enerģijas piegādātājiem? Varbūt mēs varētu ņemt vērā to, ko teica Tuska kungs. Mums vajadzētu nodrošināt kopīgu pieeju šāda veida piegādātājiem. Vajadzētu veikt iepirkumus kopīgi. Jā, recht herzlichen Dank. Äh, mich würde interessieren. Lielas paldies. Mani interesē, kāda ir äh, Krievijas ekonomiskā situācija. Mēs redzam, ka uh, Uh, enerģijas krīzes rada ārkārtīgi lielu pasliktināšanos ekonomiskajā situācijā, un vidējā termiņā uh, šī situācija neuzlabojas. Kā uh, šie ieņēmumi Krievijā un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās vai uzlabošanās ietekmēs enerģijas piegādes? Būtikoferkungs, priekšādātā. Pirmām kārtām gribu aizstāvēt mūsu kancleru pret šo kritiku, ka mm, Viņa sot izturēsies ļoti strauji un pēkšņi atsakoties no kodolenerģijas. Tas ir ne tā nepamatot kritika. Mūsu nācija sen, sen ir diskusē, diskutējusi par šo jautājumu vairāk kā 30 gadus, un lēmums, ko pieņēma valdība, ir saņēmis atbalstu no vairāk 85% iedzīvotāju un no visām mūsu partijām, kas ir Nacionālā parlamentā. Man ir trīs jautājumi, trīs jautājumi Bartuškas kungam. Liels paldies par ļoti interesantajām piezīmēm pirmām kārtām, bet lūk, ticis jau minēts, ka sačinātās dabasgāzes kapacitāte šobrīd ir daudz lielāka nekā pieprasījums un izmantojums. Vai jums šķiet ir vajadzīgs vairāk investīcijas šajā jomā? Otram kārtām, ko jūs, kas, kas jūs prāt nākamajos 5-10 gados notiks attiecībā uz iespējamo sačinātās dabasgāzes importu no ASV? Vai jūs paredzat, ka arī šajā jomā varētu uh, būt būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu līdzsvaru energosektorā Eiropā. Trešām kārtām jūs uzsverāt jautājumu par efektivitāti. Vai jūs uzskatāt, ka tie mērķi, kas ir noteikti nesenā samita laika attiecībā uz energoefektivitāti, ir pietiekami ambiciozi šai ziņā, lai veicinātu mūsu energo neatkarīgu? Un trešām kārtām par izšķir, izšķirīgi svarīgām energoinfrastruktūrām runājot, salīdzinot ar ASV, varam teikt, lūk, viņiem ir ārkārtīgi daudz juridisku instrumentu, kas ļauj aizsargāt un aizstāvēt būtiskas energoinfrastruktūras pret trešo valstu iejaukšanos. Šāda veida instrumenti ir krietni spēcīgāki nekā tie, kas ir mūsu rīcībā Eiropā. Vai jūsuprāt, mums vajadzētu arī šo mūsu instrumentu kasti, tā teikt, uzlabot? Paldies, Kariņa kungs, tālāk. Uh, thank you very much. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Īpaši šie ieskati sarunās no 2009. gada ļoti vērtīgi, manuprāt. Vēlējos lūgt jūs padalīties jūsu domās par uh, energo neatkarību. Šķiet, ka pastāv diva veida neatkarības. Viena būtu tāda pilnīga neatkarība no jebkāda veida importiem. Uh, Nu, teiksim, ja mēs runājam par tādu tirgu kā ASV, tad kopš naftas embargo 70. gados ASV noteica šādu mērķi. Viņi gribēja kļūt par energo neatkarīgu valsti, neviens tam toreiz neticē, bet viņiem tas ir izdevies ar Dagslānekļa palīdzību. Viņi vairs nav atkarīgi no enerģijas importa. Neto viņi drīzāk kļūst par enerģijas eksportētājiem, ko jāsaka, varbūt šai parlamentā pat neviens tam nebūtu ticējis pirms pieciem gadiem. Bet šāda veida virzienu, jūs domājat, vajadzētu ieņemt arī ES? Nu, nerunājot par konkrētiem energoavotiem, nē, bet atsakot to, ka mēs vispār nebūtu atkarīgi no energoimporta, jeb tā energo neatkarība, par ko jūs runājat, būtu spēja pateikt kādam no piegādātajiem nē, un tad vērsties pie kāda cita potenciāla energo piegādātāja. Tāpēc, ka ir ļoti dažād, dažādoti energoavoti, enerģijas importam, infrastruktūra un tā tālāk pietiekami dažāda piegādātāja bāze, tātad infrastruktūra un mēs vienkārši varētu pateikt kādam no viņiem, lūk, mēs nepiekrītam jūs šantāžai, jūs cenai un tā tālāk. Nākamais runātājs Turmes kungs. Pirmām kārtām es gāzes krīzi uzskatu par apkurs krīzi, tāpēc ir ārkārtīgi pārsteidzoši, ka atbildes šobrīd šķiet iet vairāk dažādošanas virzienā un elektrības virzienā. Mēs mēs izlietojam vēsturiski vismazāk gāzes Um, šobrīd, jo ETS schēma ir izgāzusies. Un līdz ar to energostācijas darbosies kā trakas, lai nodrošinātu šo iztrūkumu. Un es nedomāju, ka ogļu stāciju skaits samazināsies. Gāzes krīze Austrum Eiropā lielākoties ir apkurs krīze. Tāpēc ir jāsāk runāt par to, ko varam darīt apkurs ziņā Kā no apkuras dabūt gāzi? Mana izpratne ir tāda. Pēc revolūcijas austruma Eiropā tika izpārdoti visi aktīvi pilsoņiem. Un tāpēc vis, visi dzīvokļi un mājas tagad eh, pieder iedzīvotājiem daudz lielāka, procentuāli lielākā mērā nekā Rietuma Eiropā. Vairāk kā 60% iedzīvotāji tāpat laikā šobrīd sēž dzīvokļos un mājās, kur nav atbilstīgs insulā, e, insulācijas, bet e, izol, siltumizolācijas, bet viņiem nav līdzekļu, kā šo izolāciju uzlabot. Ko varam darīt šeit, lai viņiem palīdzētu? Otra lieta. Te atsaukšos uz kaut ko, ko Levandovska kungs pamatot pieminēja. Tas skumjies stāsts no Eiropadomas secinājumiem ir tāds, ka teksts par koordināciju Eiropā liecina tikai par pienākumu informēt. Bet teksts par to, ka ekonomika, ka vajadzētu nodot pilnvaras komisijai, lai iejauktos kontraktos ar trešām pusēm, ir tik tālu novaināts, ka faktiski šādu pilnvaru nav. Un šeit nu gan mēs varam vainot Merkeli un Vāciju. Polija tāpat laikā arī necīnījās par savu. Otram kārtām, neskatoties uz visu šo retoriku ārpusē par to, ka lūk ir vajadzētu izstrādāt labāku tekstu, uh, Tas reālais problēma jautājums par šo koordināciju pastāv. Mums būs iespēja um, divas trešdaļas no gāzes nolīgumiem uh, slēgt no jauna, pārslēgt uz jauniem noteikumiem turpmāko gadu laikā. Unikāla iespēja. Bet tas, protams, būs um, iespējas līmenī tikai tad, ja visas Eiropas valstu valdības uh, piedalīsies Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Par labāku koordināciju. Un pēdējais jautājums. Gāzes iepirkšanas nolīgumi Es jāsaka ļoti skeptiski uztver šo ideju, ka varētu tikt organizēts kopējs kolektīvs gāzes iepirkums, jo reakcija būs tāda, ka būs arī otrā pusē kartelis. Ko jūs domājat par to? Kā jūs to izvērtējat par šo ideju? runātājs tiek pārtraukts, runātājs tiek pārtraukts, mums ir visiem jāievēro uzstāšanās laiks, mēs teicām ne vairāk kā divas minūtes, nu jau ir divas trīsdesmit, nu ne jau trīs. Es atvainojos, ka man jūs jāpārtrauc. Berners Kunze. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst mal... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pirmkārtām atbalstīt Butikofera kungu. Uh, jo eh, kopš eh, Vācija ir pieņēmusi šo eh, lēmumu par kodolenerģiju, īstenībā mums nav pietrūcis elektrības. Mēs ražojam tikpat daudz elektrības kā agrāk. Es domāju, ka tas mums arī norāda uz to, kādā virzienā mums vajadzētu iet, lai nodrošinātu neatkarību no enerģijas. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat padomas priekšlikumus. Es uzskatu, ka mērķi nav pārāk ambiciozi, un tie man lika vilties. Es cerēju kaut ko vairāk. Varbūt jūs varētu nodrošināt, varbūt jūs varētu kaut ko pastāstīt par uh, enerģijas drošības jautājumiem. Un vēl viens temats - gāzes iepirkumi. Polija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par centralizētu gāzes iepirkumu tika ieteikts izveidot aģentūru, kas varētu darboties aptuveni tādos, tādā pašā ietverā kā Eiratom. Tāpat arī varbūt kāds brīvprātīgs konsorcijas varētu uzņemties šos uzdevumus. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu izvērtējums. Jackevičs kungs tālāk. Mm. Paldies. Eiropas parlamentā ir bijusi ļoti, ļoti aktīvas diskusijas pēdējos pāris mēnešus par energoapgādes drošību, protams, ļoti pamatoti, īpaši ņemot vērā starptautisko situāciju, ņemot vērā arī Ukrainas konfliktu nenoliedzam. Bet sabiedrības viedoklis arī ir palīdzējis šīs diskusijas um, nu, padarīt vēl dzīvīgākas. Nu, piemēram, šīs pieaugušās Krievijas federācijas imperialistiskās tendences tāpat šeit nospēlēšu lomu. Un te nu gribētu jums vaicāt, Bartuškas kungs, vai arī jūs atbalstat šo um, pamatēmu, respektīvi, ka energo apgā, uh, apgādes drošība var tikt garantēta, ja no vienas puses tiek ierobežota uh, piegāda no austrumiem, respektīvi no Gazprom, tādējādi palielinot neatkarību no Krievijas federācijas. Tas būtu viens faktors, bet no otras puses būtu šis šķērs sistēma faktors. Nu, piemēram, uh, energoefektivitātes palielināšana ēkām. Nu, šādu domu ir ļoti daudzi šeit parlamentā izteikuši, tostarp arī komisāri. Es gan jāsaka, tam nevar piekrist. Es uzskatu, ka, ja vēlamies ierobežot piegādi Krievi, no Krievijas gāzes ziņā, tad mēs nevaram uh, Eh, tad nevarēsim energo plaisu aizpildīt tikai ar siltumizolācijas palīdzību. Tas nav risinājums energoapgādes drošības nodru, m, mm, lietā. Mums drīzāk vajadzīga šī dekarbonizācija, jeb atteikšanās no oglekļa. Te ir arī dažāda veida skeptiskas domas par degslānekli izteiktas, bet galu galā Mums vajadzētu atbalstīt šādus patiešām neatkarīgus energo, enerģijas avotus. Kurai grupai jūs pie, piekrītat? Tiem, kas domā, ka visu var izdarīt ar energoizolāciju, vai tie, kas domā, ka vajadzīgs atteikties no um, oglekļa, tātad dekarbonizācija nodarboties. Paldies! Ēnu referents Tamburāno kungs. Eh, la mia più che una domanda, una precisazione perché Jā, viena lieta, ko gribēju pateikt, tas ir drīzāk komentārs nekā jautājums. Šķiet, nu, ir tāds mīts, kas valda šeit. 2013. gadā ASV importēja 11% no gāzes, nepieciešamās gāzes patēriņam. ja skatāmies uz 2016. gada paredzētiem importiem, tad tie ir 9,5%. Un tāpēc tiešām nespr... gribētu zināt, kāda ir, kāds ir jūsu viedoklis par energo atkari, atkarību neatkarību. Es domāju, jāņem ir kaut kāda reāli ziņu avota, nevis tikai tāda preses ziņojuma. Tā kā neviens cits uzstāties nav pieteicies, tad, tad protams, uh, Visi šie jautājumi veido kopēju uh, domu, un te nu es pa, paturpināšu. Ir tikai viena lieta, ko ir ārkārtīgi grūti īstenot un izskaidrot dalību valstīm jo šī enerģijas savienība, enerģijas kopiena ir tāda, kas jāizteno visām dalībvalstīm. Tā mums bija jāiestās dalībvalstīm. Šis kopīgais enerģijas iepirkums ārpus robežām. to grūti ieteikt dalību valstīm. Bet tam, protams, ir ietekme uz likumdošanas lēmumiem. Ir pienācis laiks šo jautājumu atrasināt. Kopējais iepirkums. Vai iesim šai virzienā, jeb nē? Vai esam gatavi piešķirt speša, īpašas pilnvaras komisijai? Uz šo jautājumu jāatbild. Tas ļoti svarīgs. Some question on this issue as well. Nu, lūdzu, jums vārds. Man priekšādātais piešķīra 5 minūtes, man jās tā kā sarkārtīgi īsi, un tāpēc atvainojos, ja nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem par gāzes iepirkumu. Vai nu mēs veidojam vienotu kopēju Eiropas tirgu, un tad neviens cits piegādātājs nevar izspēlēt vienu valstu pret otru šantāžā? Jo skatāmies uz precēm spot tirgu, tad redzam, ka tur ir 18 eiro par megavatstundu. Šādu cenu no Gazprom jūs nekad nedabūsiet. Francija šobrīd maksā vienu trešo daļu par gāzi, to, ko dara, maksā, piemēram, Latvija, jo Latvijai nav citas iespējas. Arī mūsu valsts maksā kriet vairāk nekā Slovākija mazāk maksā nekā Slovākija, jo viņi ir tuvāk Krievijai. Nu, tātad par šo kopēju iepirkumu runājot, es nezinu, vai mēs varam radīt tādu kopēju iepirkumu, kur visu uzņēmumu kopā tad kaut ko darītu. Tas, manuprāt, nav iespējams, bet tas ir mans personīgais viedoklis par citiem jautājumiem, par hakeriem un par šiem biedējiem tīkliem. Paldies par šo jautājumu. Tas ir viens no aktuālākajiem tepatiem, par ko mēs nerunājam pietiekam daudz. Mēs runājam par šiem biedējiem tīkliem. Uh, un ārkārtīgi viediem interneta pārvaldības mehānismiem, es domāju, bet e, šie hakeru, šie hakeru darbība ir ļoti aktīva, bet te ir arī vietēji risinājumi iespējami. Ja, piemēram, ir e, pašiem savs nams, kas nav tad saslēgts ar pārējo no nu, kaut kāds iekš, iekšējais avots, tad jūs varbūt esat krietni drošāki nekā jūs paļausieties uz tādu lielu tīklu, kas tad var jums vai nevar piegādāt enerģiju. Es esmu redzējis, piedzīvos ļoti būtisku hakeru darbību, zinu, kāds notiek suverēnais eh, enerģijas kokteils, jeb enerģijas avotu salikums. Es ticu, ka dažādošana, šī diversifikācija ir tas galvenais instruments, kas var būt Eiropas rokās. Visu gadsimtu laikā mēs redzam, kā tas ir noticis, ka dažādība ir mūsu lielākā priekšrocība. Es tam joprojām ticu. Mēs nevaram kļūt par otru Ķīnu, un es arī negribētu, lai Eiropa kļūst par tādu otru Ķīnu. Man patīk Eiropa tāda, kāda tā ir šobrīd. Un es domāju, ka pilsoņiem tāpat sašķidrinātā dabas gāze. Un ASV eksporta lielākais uh, grūdienis bija 2008.-2009. gadā ASV, un citādi enerģiju viņi iepirktu, bet eh, ASV pati sāka ražot pietiekam daudz enerģiju, un šī gāze beigās nonāca gan Eiropas, gan Azijas tirgos, un tieši tāpēc arī ietekmē šīs spot cenas, tās kritās būtiski. Uh, Šobrīd sešus gadus no kārtas šīs cenas jau ir krietni zem tām, kas bija pirms tam par pusi, par vienu trešo daļu no tā, ko prasa Krievija par ilgtermiņu kontraktiem. Ir milzīgs uh, spīdiens arī no, iek, no iekšas eh, saglabāt šo energo neatkarību un turpināt eksportēt to ASV. Par ASV energo neatkarību man patīk šīs detaļas. Ļoti labi jūs ilustrējāt šo. ASV šobrīd kopumā ir neatkarīga naftas ziņā, jaunatnes ziņā, bet tāpat laikā tā importē mm, tādu jau naftu, kas ir lēta, neapstrādāta, un eksportē savukārt labi pārstrādātu enerģiju. Tātad tas nav tā, ka viņiem tirgū tās pietrūkst, bet viņi izmanto savu tirgu atbilstīgi. Es nezinu, vai arī Eiropas valstis var būt pilnībā neatkarīgas lielākā puse, kas cieš no šīs gāzes situācijas, e, ir tie, kas izmanto gāzi kā preci. Kopš šī gada māta cilvēki jau bieži dzird lūk, varētu nepietikt gāzi, varbūt problēmas ar gāzi. Apkuri var, protams, īstenot no dažādiem avotiem, e, viskaut kā ogles, smalka, siltumizolācija un tā tālāk. Un tad, kad mēs skatāmies uz gāzes plītiņu skaitu, piemēram, salīdzinot ar cita veida apkursu sistēmām, mēs redzam, ka tur ir būtisks samazinājums, cilvēki baidās. Ja jūs desmit mēnešus dzirdat, ka gāze varētu beigties, tad jūs to uztverat nopietni. Nu, lūk, tādas ir šīs tendences tirgu, un to šādu veidu virzību izrāda pat kopiena sabiedrība. Ne jau valdība aicina iedzīvotājs mainīt apkurs abots, bet mēs vienkārši ietekmējam cilvēku domu gājienu. Un, nu, lūk, un ja tiek runāts arī Gazprom saka, lūk, nāks barga ziema, gatavoties, un tāpēc arī gatavojamies, gatavojamies tādai ziemai, kur gāzi neizmantosim. Nu, varbūt es gribētu tādu optimistisku notu šeit pateikt. Mēs gal galā esam viena no laimīgākajām pasaules daļām, bagātākais kontinents joprojām visā pasaulē. Nu, tad izmantosim to, to spēku, kas mums ir, lai padarītu mūsu dzīves labākas. Varbūt arī tās valsts, kas eksportē nu, kaut ko mums, varbūt viņu dzīve kļūs grū, grūtāka. Nu, ļoti labi, ja viņi tā izturas pret mums, mēs varam tā izturēties pret viņiem. Thank you very much. Paldies. Lielas paldies par jūsu sniegtajām atbildēm, par jūsu uzrunu. Un tagad mazliet ieskatīsimies pētniecības institūcijās. Florences Universitāte Ugo Bardi. Ugo Bardi mums sniegs eh, prezentāciju par fosilo ogļūdeņu ražu, eh, ražošanu un to ietekmi uz uh, energoefektivitāti. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētā, man ir ārkārtīgi liels gods būt šeit klāt un runāt ar tik uh, Uh, nozīmīgiem uh, un uh, svarīgiem cilvēkiem. Pirmkārtām man vajadzētu uzsvērt, ka es jums stāstīšu um, savas domas, un šīs savas domas un uzskatus es esmu uh, veidojis un attīstījis kopā ar saviem kolēģiem Florences universitātē. Šodien likšu uzsvaru uz naftu. Līdz šim mēs runājām galvenokārt par gāzi, Un mēs eh, visi zinām, ka pēdējos mēnešos eh, krīze ir kļuvusi arvien dziļāka. Tagad mēs saskaramies ar jaunu un milzīgu krīzi jēlnaftas jomā. Tātad eh, šī krīze ir cenu sarukšana. Tas tirgiem ir tikpat slikti kā cenu pieaugums. Kaut gan bieži vien tā personīgi mēs domājam, ka zemes cenas tas ir labi, taču īsnībā situācija nav tik vienkārša. Zemes cenas arī rada ļoti daudz problēmu, un tad es centīšos jums to izskaidrot. Pirmkārt, mums ir jāpaskatās eh, tā relatīvāk. Paskatīsimies uz naftas cenu vēsturi. Atgriezīsimies eh, gandrīz vienu gadsimtu senā pagātnē. Paskatīsimies, kā situācija ir attīstījusies pēdējos 80 gados. Tātad jūs redzat, ka sarkanajā līnijā ir atainota inflācijas ietekmētā cena. Tas nozīmē, ka cenas nevar eh, kāpt pārāk augstu. Ja cenas ir par augstu, tad cilvēki vairs nevar atļauties iepirkt naftu. Un tas nozīmē, ka pieprasījums tiek traucēts, tiek sagrauts. Uh, ekonomikā šādu fenomenu ļoti labi pazīst. Un pretējais fenomens, ja cenas ir pārāk zemas, tad eh, naftas uzņēmumi, naftas rūpnieki nevar sarežot naftu un pārdot to ar pēļņu, tāpēc viņi to nedara. Neviens neko neražo, jo neviens nestrādā ar zaudējumiem. Pēdējos gados eh, mēs esam pieredzējuši šādu attīstību naftas cenu jomā jūs redzat, ka tendence ir pieaugt. Tāpēc jautājums, kāpēc eh, šo cenu pieaugumu mēs eh, tā uztveram un kādas ir pašreizējās tendences? Kāpēc cenas pašlaik ir tik augstas? Pastāstīšu jums, eh, kā tas ir attīstījies. Datus esmu ņēmis no Goldman Sachs. Gandrīz visai jaunai attīstībai ir laba pēļņa, tātad uh, Tie ir 120 ASV dolāri par barelu. Tas nozīmē, ka šādā veidā tiek um, meklēti jauni uh, naftas ieguves savoti, piemēram, slānekļa nafta un tā tālāk. Bet uh, šeit ir vajadzīga tāda tirgus cena, kas būtu vairāk par 100 uh, ASV dolāriem par barelu. Tikai šādā gadījumā šādas darbības nesīs peļņu. Ja cenas nav tik augstas. Tātad pirms piecām minūtēm mēs skatījāmies uz cenām un paskatījos, ka pašlaik tas ir zem 77 ASV dolāriem par barelu, tad tā ir problēma. Lai atrastu, radītu naftu, ir jātērē nauda, un pēc tam šī nafta tiek tirgot ar zaudējumiem. Tas rada problēmas. Lūk, šeit ir salīdzinājums. Uh, Augšējā kreisajā stūrī jūs redzat aplēses, cik daudz eh, izmaksā naftas ražošana. Un eh, labajā apakšējā stūrī jūs redzat, eh, par cik lielu naudu naftu var pārdot. Šos uh, skaitļus es ņēmu no pagājušās nedēļas, šo grafiku uh, izveidoju pagājušā nedēļa, un mēs redzam, ka vienas nedēļas laikā šīs cenas ir ievērojami samazinājušās. Kā jau es teicu, tagad šī cena ir 76 ASV dolāru par barelu. Kā jūs redzat, pašreizējās cenas zem 80 dolāriem par barelu jau tagad noņem ļoti nozīmīgu daļu, uh, peļņas daļu naftas ražošanas reģioniem. Uh, Tas nozīmē, ja cenas saglabāsies pašreizējā līmenī, tad ražošana samazināsies par 10%. Ja vajadzēs atgriezties e, tādā līmenī, kas tika uzskatīts par normālu pirms desmit gadiem, tad mēs zaudētu 50% no naftas e, ražošanas pasaulē. Tas radīs milzīgas problēmas. Kāpēc ir šāda uzvedība, kāpēc e, kaut kas tāds ir izveidojies, kas to ietekmē? Tas ir ļoti vienkārši. Naftas ražošana maksā arvien vairāk. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka e, naftas resursi tiek noplicināti. Tas nenozīmē, ka mums e, naftas vairs nav. Vēl ar vienu ir pietiekami daudz naftas, ko uh, ražot. Bet problēma ir tāda, ka lētā nafta jau ir izlietota. Tas nozīmē, ka tagad mums ir jāmeklē dārgā nafta. Un uh, Tas nozīmē, ka ražošanas tendences visā pasaulē ir līdzīgas. Šeit jūs redzat eh, zilo iekrāsoto uh, laukumu, un te ir runa par konvencionālo naftu, uh, eh, jēlnaftu un kondensātu. Tātad jūs redzat, ka pēdējos desmit gadus šīs tendences ir bijušas vienā līmenī, bet ražošana arvien palielinās uh, šīs dzeltenās un melnās naftas uh, dēļ, jo te ir runa par slānekļa naftu un citiem naftas veidiem. Mēs vēl ar vien varam uh, palielināt naftas ražošanu, izmantojot šo dārgo naftu. Un uh, šo naftu slikti ietekmē pašreizējās tendences. Mēs ļoti daudz spriežam par slānekļa naftu un slānekļa gāzi. Tās abas tiek ražotas ļoti līdzīgi. Lūk, šeit ir daļa no slānekļa, tas ir šis akmens gabals, no kurienes, no kura tad eh, arī ražo slānekļa naftu, bet tas nav vienkārši. Ir jāizroka bedre zemē, ir eh, jāsadala, eh, jāsadala mazos gabaliņos šis akmens gabals, Te ir vajadzīgas dažādas tehnoloģijas, protams, šīs tehnoloģijas jau ir attīstītas, tās ir tādas modernas, bet, diemžēl, uh, mm, tas maksā dārgi šeit ir vajadzīga tāda ļoti smaga modernā tehnoloģija, un tā, protams, maksā dārgi. Ja tiek izmantota šāda dārga tehnika, tad mēs redzam, ka e, slānekļa nafta ļoti ātri sarūk. Mēs te runājam par 80% zaudējumiem trīs gados. Tas nozīmē, ka ir jāturpina šķelt, jāturpina meklēt, un tas nozīmē, ka uh, jūs zaudējat naudu, jūs vienkārši e, saņemat naudu par to, lai sāktu ražot. Ja cenas nav tik augstas, tad finanšu sistēma, diemžēl, jums nesniegs šos resursus. Un tās ir lielās problēmas, ar ko mēs saskaramies. Ik viens naftas e, pasaulē uztraucas par cenu samazināšanos. Ja cenas samazināsies pašreizējos apmēros, tad mēs e, pieredzēsim arī uh, Eh, pamazinājumu naftas ražošanā. Tas ietekmēs šo industriju, un kas tad būs zaudētājs, tas būs eh, galīgais naftas un gāzes patērētājs, gala patērētājs. Tas bija galvenais, ko es jums vēlējos pastāstīt. Un situācija ir tāda, ka šīs augstās izmaksas nozīmē to, ka mums ir vajadzīga enerģija, lai ražotu enerģiju. Tad, lai salauztu, lai sašķeltu šo akmeni, jums ir vajadzīga enerģija šī te proporcija sarūk pēdējā gadsimta gaitā. Sākumā jūs iztērētu tikai vienu vienību un iegūtu simts vienības, ja runa par konvencionālo naftu, bet, ja mēs paskatāmies uz slānekļa naftu, tad mums nav šeit precīzu datu, bet mēs noteikti esam zem desmit šajā proporcijā. Uh, Tas ir tāds eh, fizikāls faktors, noplicināšanās faktors, ko nevar izlabot nedz ar politiskiem, nedz ar finansiāliem līdzekļiem. Tas ir vienkārši fizikāls fakts, kas ir saistīts ar enerģiju. Un, lai kā mēs rēķinātu, mēs neko šeit neizdarīsim. Tad, tad ja ir runa par enerģijas atguvi atjaunīgajiem, tad eh, tas ir īstenībā ļoti līdzīgi. Mēs varam atrast šeit eh, miljoniem dažādu pētījumu internetā. Uh, Atjaunīgos enerģijas avotus tagad var salīdzināt ar naftu tādos konkrētos apstākļos, ja es runāju par elektrības ražošanu. Ja jūs gribat eh, izmantot atjaunīgos enerģijas avotus degvielas ražošanai, tad tas ir kaut kas cits bet atjaunīgie enerģijas avoti un to enerģijas atdeve pieaug, tāpēc, ka uzlabojas tehnoloģijas un daudz citi faktori. Kamēr noplicināšanās un uh, fosilās degvielas enerģijas atdeve E, sarūk, un šī problēma kļūs ar vien smagāka, jo tālāk mēs nākotnē iesim. Tātad es gribēju to tikai parādīt tāpēc, lai jums izskaidrotu, ka ir vajadzīgas ļoti augstas investīcijas. Atjaunīgā enerģija var mums dot labumu, bet te ir sākumā jāinvestē. Noslēgumā, jā, man te saka, ka man noteikti ir jāiekļaus desmit minūtēs, tāpēc tagad eh, kopsavilkums. Ražošana, enerģijas ražošanai ir vajadzīga enerģija. Fosilās eh, enerģijas, enerģijas atdeve samazinās noplicināšanās dēļ, un nav tādas situācijas, kur visi uzvarētu. Augstās cenas iznīcina pieprasījumu, zemas eh, cenas iznīcina piedāvājumu. Tas nozīmē, ka abas situācijas ir smagas. Politiskajos apsvērumos ir interese nodrošināt uh, neatkarību enerģijas jomā Eiropā, bet vienīgā iespēja nodrošināt šo energo drošību ir investēt. Investēt atjaunīgajos enerģijas avotos, lai turpinātu iet pa ceļu, kuru Eiropa ir izvēlējusies, attīstot atjaunīgo enerģiju. Jo tā ir ļoti liela sastāvdaļa Eiropas enerģijas kokteilī. Lielas paldies! Un, protams, man ir arī daudz eh, vairāk informācijas, ko varu jums iesniegt, ja jūs to vēlties. Jūs varat eh, atrast šo informāciju eh, šajā mājaslapā. Uh, Mr. Saudargas. Saudargas kungs, referents. Thank you very much. Uh, thank you. Paldies. Šī bija patiešām interesanta analīze par to, kas pašlaik notiek naftas tirgū. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka Eiropas Savienība ir atkarīga no šāda importa. Es eh, patiešām augstu novērtēju jūsu galīgos secinājumus, kas eh, atspoguļojas arī komisijas paziņojumā. Mēs varam tikai un vienīgi tos atbalstīt, taču es vēlētos eh, Eh, pietuvoties mūsu šīs dienas tematām un akcentiem, kas mums šodien ir jāuzliek. Jūs esat eksperts naftas ražošanas procesu jautājumos. Jūs mums atklājāt, kādi tad ir ilgtermiņa, eh, kāda tad ir šī ilgtermiņa attīstība attiecībā uz tehnoloģijām. Tātad varbūt šī attīstība ir ilgspējīga, taču tā notiek ļoti lēnu. Uh, bet mēs redzam, ka cenas e, svārstās diezgan strauji. Iespējams, ka te ir runa par tādiem sarežģītiem ekonomiskiem mehānismiem, kuru dēļ arī rodas krīze. Taču kāds ir jūsu viedoklis? E, varbūt e, politiskie notikumi kaut kādā veidā ietekmē naftas cenas, vai jūs no sava viedokļa šeit saskatāt kaut kādu ietekmi, vai varbūt tas ir tāds kā rīks, kā regulēt šīs tendences, un varbūt te ir runa drīzāk par izmaiņām, kas balstās uz ekonomiku. Eriksona kungs nākamais runātājs. Paldies! Man ir jāsaka, ka es piekrītu tam, ko jūs teicāt par eh, to, kas pašlaik notiek. Un arī attiecībā uz eh, mūsu nākotnes izredzēm, ko mums Eiropā vajadzētu darīt, lai tiktu galā ar šo situāciju. Es gribētu no jums dzirdēt arī mm, to, eh, ko jūs domājat par pašreizējo situāciju, vai nevarētu teikt, ka pašlaik tirgu ir tāds kā karš. Mēs redzam, ka Amerikas Savienotajās valstīs eh, tiek ieguldītas lielas investīcijas, un eh, viņi tagad ražo daudz vairāk naftas un gāzes nekā iepriekš. Līdz ar to tirgū nokļūst ļoti daudz fosilās degvielas. Pēc tam mēs redzam arī, ka Saudarābija reaģē uz šīm tendencēm, un arī viņi pašlaik ražo vairāk naftas nekā iepriekš, tāpēc, ka viņi vienkārši zaudē savu daļu tirgū pēc tam arī tirgus cenas attiecīgi samazinās. Šī samazināšanās ir ļoti strauja, un varbūt tas ir šī tirgus kara dēļ. Saudi Arābija cenšas pateikties no investīcijām, jo tās ir diezgan liels investīcijas, ja runā par ASV un Kanādu. Varbūt mums vajadzētu ņemt vērā arī šādus aspektus. Paldies, tagad mūsu āna referents Jāvorkungs. Paldies, priekšādētāji! Man bija liels prieks, esmu šeit, man bija liels prieks um, klausīties šo prezentāciju. Domāju, ka mēs šeit saskatījām tādus strateģiskus aspektus enerģētikas jomā. Līdz šim mēs vairāk runājām par uh, gāzes krīzi, Krieviju un Ukrainu un kā nodrošināt uh, Eiropā gāzi, uh, Um, šajā ziemā un arī vēlāk, tagad mēs redzam tādu plašāku vīziju par globālo enerģijas tirgu un tā attīstību tuvākajos pāris gados un desmitgadēs. Te skaidri parādījās, ka fosilās degvielas un enerģijas cena un atgriešanās pie fosilās enerģijas ražošanas eh, samazinās, tāpēc, ka attīstās tehnoloģijas un uh, tās kļūst arvien lētākas. Līdz ar to eh, atjaunīgi enerģijas savoti kļūst daudz konkurētspējīgāki attiecībā uz fosīlo degvielu. Mans jautājums ir šāds. Ja runa par enerģijas drošības stratēģiju, tad es šeit saskatu kādu problēmu. Vai tā tiešām ir stratēģija? Vai tā tiešām mums stāsta, kā panākt enerģijas drošību Eiropā ilgtermiņā, vai tad drīzāk ir runa par tādu kā rīcības plānu tuvākajiem mēnešiem vai gadiem? Bardīkungs, kā jūs domājat, kādi ir galvenie soļi Eiropai tuvākajos gados? Kā nodrošināt ilgtermiņa enerģijas drošību, tā skaitā kā un kādos veidos investēt atjaunīgajā nozarē, kā panākt energoefektivitāti, kā nodrošināt reālu energodrošību Eiropā, nepagriežot muguru šai eh, ļoti šaurajai nozarei, tātad eh, gāzes piegādēm un fosilā degviela. Yes, thank you very much. Kelīkungs. Uh, Lielas paldies! Tas, ko jūs eh, stāstījāt, bija patiešām interesanti attiecībās naftas cenām. Eh, Pēļņi ir samazinājusies, taču pieprasījums vēl ar vien ir un būs. Un ja vien būs pēļņa, tad naftu ražos un pārdos, kaut arī jūs, kā jūs minējāt, eh, pēļņa ir samazinājusies. Par slānekļa naftu man ir bijusi tā iespēja Eiropas Savienības eh, Kanādas delegācijas ietvaros viesoties Kanādā. Un investīcijas Kanādā ir tik lielas, ka viņi noteikti nesamazinās kapacitāti naftas ražošanā no slānekļa. Tas notiks tuvā, nenotiks tuvākajā nākotnē. Tāpat arī es gribētu jums uzdot jautājumu, kādu lomu vai varbūt eh, mazāku lomu tagad spēlē OPEC nosakot eh, naftas cenas. Un pēdējais tāds vispārīgākais komentārs, eh, ko jūs izteicāt pašās beigās, mums ir vajadzīgs vairāk atjaunīgās enerģijas Eiropā, taču mums tāpat ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie resursi. Tātad te ir runa gan par atjaunīgiem resursiem, gan arī citiem resursiem, ja tie atrodas Eiropā. Uzskatu, ka būtu muļķīgi no mūsu puses, ja mēs aizliegtu uh, resursus, kas mums ir. Paldies. Turmes kungs, divas minūtes. Es eh, mēģināšu izteikties īsāk, lai kompensētu to, ka iepriekš runāju tik ilgi. Lielas paldies par eh, to, ka jums pastāstījāt mums par energoatdevi naftas industrijā. Es eh, patiešām būtu priecīgs, ja jūs vēlreiz atkārtot izskaidrotu, kāpēc šīm jaunajām enerģijām ir eh, vajadzīgs vairāk enerģijas, lai ražotu enerģiju, jo īpaši, ja runa par Saudarābiju. Jūs runājāt par naftu. Ja es eh, analizēju amerikāņu gāzi, tad es uzskatu, ka tas ir tāds kā burbulis, slānekļa gāzes burbulis. Konvencionālā gāze ASV ļoti strauji krīt. Kā jūs eh, to izvērtētu? Bartuškas kungs e, teica, ka ja jūs veicat hidrausko šķēlšanu, tad jums pēc tam ir jāšķeļ vēl vairāk tajos laukos, kuri varbūt nav tik e, produktīvi kā citi. Es gribētu zināt, kad šis burbulis e, plīsīs. Paldies, Rāns Dārfa kungs, komitejas vicepriekšādātājs. Paldies, priekšādātāji! Taisnība, naftas ražošana sarūk 60 pasaules valstīs. Tāpat ir jūtamas eh, grūtības ar gāzes ražošanu. Tāpēc es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, Attiecībā uz naftas ieguvi mums ir arī tādi vides apsvērumi. 25% no naftas atrodas arktiskajos šelfos. Tas nozīmē, ka e, naftas ražošana radīs problēmas videi, ja mēs e, paplašināsim naftas ražošanu šajos reģionos. Otrs jautājums ir debates par metāna gāzi. Dažos pētījumos Krievijas federācijā ir pierādīts, ka mums ir pietiekamas metāna gāzes rezerves it kā 400 gadiem, taču tas radīs arī dažāda veida vidas problēmas, jo šīs metāna gāzes rezerves enerģijas ziņā ir ļoti bagātas, bet atrodas pastāvīgajā sasalumā, mūžīgajā sasalumā zeme, kas visu laiku ir sasalusi. Tas arī, protams, nav nekas labs. Es eh, uzdevu jautājumus civilajām iestādēm Eiropas Savienībā, bet pašlaik tas netiek pētīts, par to netiek runāts. Jūs esat speciālists, varbūt jūs varētu man atbildēt. Varbūt jums ir kādi aprēķini, uh, vai precīzāk informācija attiecībā uz metāngāzes rezervēm. Paldies! Kapeles kundze. Bārdī kungs mums e, pastāstīja, ka e, cenas un cenu e, krišanās nozīmē to, ka naftas industrija vairs nevēlas ražot naftu, un šie griezti ir no 77 ASV dolāru par barelu un 120 ASV dolāru par barelu augstākajā uh, līmenī. Eiropas enerģijas uh, drošībai svarīgi ir daudzveidzot enerģijas avotus, un tieši tāpēc mēs vēl arvien vairāk runājam par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Šeit uh, parādās šāds temats. Uh, ražošana no atjaunīgiem enerģijas avotiem tiek spēcīgi atbalstīta, tāpēc, ka sākumā ir vajadzīgas ļoti liels investīcijas. Ko mēs varētu šeit darīt, un vai jūsuprāt mums nevajadzētu noteikt tādus kā posmus, lai šo daudzveidošanu mēs varētu ilgtspējīgi nodrošināt? Tātad, lai atjaunīgie enerģijas avoti šeit parādītos uh, tirgū kā spējīgāki ražotāji un lai varētu nodrošināt uh, konkurētspējīgas cenas tirgū. Paldies! You, <clears throat> Paldies, priekšādātāji! Korvina Mikkes kungs, es nepiekrītu Bardikungam. Ja naftas cenas uh, samazinās, tad uh, naftas pārstrādes rūpnīcas uh, bankrotē un citas e, rūpnīcas sāk strādāt. Tas ir tāds veselīgs simptoms, tas ir tirgus princips. Ja kāds ir pret slānekļa gāzi, pret e, oglēm un kodolenerģiju, tad viņš vai, ir vai nu muļķis, vai arī Gazprom aģents. E, dziękuję. Pan Mańka. Mr. Mańka. Maņkas kungs. Ďakujem, pán predsedā. Paldies, priekšsēdētāji. Profesor Kungs, uzskatīju, ka jūsu ziņojums bija patiešām interesants. Jūs eh, runājāt, ka eh, šīs eh, fosilās degvielas problēmas īstenībā nozīmē labas prognozes atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Protams, mēs šeit saskatām noteiktas deformācijas. Mēs redzam, ka ir valstis, kur uh, fosilās degvielas cenas ir tik zemas, ka tas ir īstenībā kavēklis atjaunīgo enerģijas avotu attīstīšanai, un līdz ar to var um, sākties tirgus karš. Mēs nezinām, cik ilgi tas vilksies. Tas nozīmē, ka um, kādus divus, trīs gadus mēs uh, izjutīsim šādus kropļojumus tirgū. Tieši tāpēc mums vajadzētu atbalstīt mūsu atjaunīgos resursus. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredz, ka kāds vēlētos izteikties, tāpēc došu jums tagad vārdu atbildē, profesor kungs. Jā. Tik uzdoti ļoti daudz jautājumu. Es eh, centīšos darīt visu, kas ir manos spēkos, lai pastāstītu jums par savu viedokli. Pirmie divi jautājumi bija ļoti līdzīgi. Tātad, kāda ir politiskā ietekme? Mēs esam redzējuši, kādas ir tendences, tās ir tādas ļoti svārstīgas īstermiņā un vidējā termiņā. Šeit ir ārkārtīgi daudz spekulāciju par um, politisko un strateģisko ietekmi. Ja mēs, teiksim, lasām literatūru, tad uh, visi teiks, ka Saudi Arābija manipulē tirgu, lai nodarītu kaitējumu Krieviem, lai kaitētu konkurencei ar Amerikas Savienotajām valstīm, un tas ir iespējams. Esmu pārliecināts, ka ir mēģinājumi ietekmēt tirgu, taču šeit ir jāuzmanās. Mēs patiešām nezinām, kas īsti notiek. Vienīgais, ko mēs varam izmērīt, ir ražošanas izmaksas, un izmaksas palielinās. Tas ir pats galvenais. Es varētu šeit tagad dod jums salīdzinājumu. Ja jūs braucat ar Formula 1 automašīnu, tad jūs varat būt izcils eh, šoferis, bet eh, ja mašīna nebūs laba, tad jūs neuzvarēsiet. Tieši tas, tiemžēl, notika ar Ferrari. Es domāju, ka Saudi Arābijas iespējas manipulēt tirgu ir iespējas, bet tās nav pārāk lielas. Uh, Ir arī leģenda, ka Saudarābija varētu viegli palielināt savu ražošanu, bet tas nav viegli, ja mēs paskatāmies uz situāciju Saudarābijā. Nu, šis temats, protams, ir tāds, par kuru var ilgi un gari spriest, taču šeit ir grūtības. Nafta vēl ar vienu ir lētāka nekā Krievu nafta un daudz lētāka nekā amerikāņu nafta, bet eh, tas tomēr ir temats, noplicināšanās eh, ir jāņem vērā kā aspekts. Es atvainojos. Es atvainojos, bet ir jāņem vērā naftas rezerves, saka Ransdorfa kungs. Jā, taisnība. Esam um, ieguši informāciju no dažām tuvo austrumu valstīm, Un šī informācija ir tāda sadrumstalota. Mums ir ļoti grūti saprast, ko viņi īsti tur dara. Kā jau jūs sapratīsiet, ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Personīgi es uzskatu, ka viņi ir diezgan tuvu uh, beigām. Saudarābija nevarēs sarašot daudz vairāk naftas kā tagad. Tātad es šeit runāju par vidējo un ilgo termiņu. Protams, pašlaik cilvēki var spēlēties ar to, kas viņiem ir, bet jebkurā gadījumā ilgtermiņā būs problēmas ar ražošanas palielināšanu. Galvenais jautājums ir par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Vai atjaunīgi enerģijas avoti var konkurēt ar fosilo degvielu? Tas ir labs jautājums. Mūsu sabiedrība ir attīstījusies uz fosilo degvielu, visa mūsu infrastruktūra balstās uz uh, fosilo degvielu, un tā ir arī mūsu problēma. Ja mēs eh, paskatāmies uz šo, mm, uz šiem mērījumiem, uz neto energo atdevi, salīdzinot to ar energo investīcijām, tad mēs varam teikt, ka atjaunīgie enerģijas avoti tagad var konkurēt ar fosilo degvielu vai ir pat uh, vir, mm, labāk par tiem. Taču mums ir ārkārtīgi grūti akceptēt to, ko atjaunīgi enerģijas avoti dod mūsu energokokteilī. Mūsu transportācijas e, sistēma galvenokārt balstās uz fosilo degvīlu, galvenokārt e, uz gāzi. Tas nozīmē, ka ja mums vajadzēs pēkšņi tagad e, pāriet no vilcieniem uz automašīnām, sākt lietot elektroautomašīnas, tad, diemžēl, tas būs ārkārtīgi grūti, būs vajadzīgas milzīgas investīcijas. Mums vajag domāt, kādas ir alternatīvas. Mums nav nekādu alternatīvu nopucināšanai. Mēs eh, nevaram politiski noliegt, ka nopucināšanās neeksistē. Tā eksistē. Tieši tāpēc par to ir jādomā un ir jāiet pareizajā virzienā pēc iespējas ātrāk. Šeit nevajadzētu iesaisties kaut kādās ideoloģiskās pozīcijās mums vajadzētu mēģināt veidot rezerves kapacitāti attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. Un nākamajā krīzē tas noteikti mums noderēs. Šogad mums jau bija viena krīze. Un mums noteikti būs vēl vairāk problēmu. Galvenais energodrošības elements Eiropā, manuprāt, ir nodrošināt iespējas izmantot atjaunīgo enerģiju. Tas nebūtu nenozīmē, ka mums ir jāražo šī atjaunīgā enerģija Eiropā. Jūs noteikti zināsiet par projektiem, ka varētu būvēt lielas atjaunīgās enerģijas ražotnes um, Āfrikā, lai um, sūtītu elektrību uz Eiropu. Tas, protams, būs dārgi. Vēl viens jautājums. Tātad, ja naftas cenas sarūk, vai tas nozīmē, ka atjaunīgo enerģija ir šeit kaut ko ietekmējusi, konkurence ir bijusi spēcīga. Jebkurā gadījumā jauno atjaunīgo enerģiju savotu ražotā enerģija, es runāju par saules un vēja enerģiju, šī proporcija vēl ar vienu ir ļoti zemā. Pieprasījums sarūk daudzās valstīs. Paskatīsimies, piemēram, uz Itālijas piemēru. Šo valsti es ļoti labi pazīstu. Un e, pieprasījums pēc naftas ir samazinājies par 35% pēdējos gados. Tas nozīmē, mēs patērējam daudz mazāk. Visas vidusjūras Eiropas valstis uh, īstenībā samazina savu energopatēriņu. Tas ir ārkārtīgi liels um, samazinājums patēriņā, un tieši tāpēc arī naftas cenas sarūk. Pašlaik uh, nafta tiek ražota pārāk daudz. Ja mēs paskatāmies uz to, ko tirgus spēja iepirkt, ņem, ņemot vērā cenas, Dažus mēnešus atpakaļ cena bija vairāk nekā 100 ASV dolāru par barelu, un īstenībā Itālija nevarēja atļauties tik dārgu naftu. Vēl viens jautājums. Kāpēc šīm jaunajām modernajām tehnoloģijām ir vajadzīgs vairāk enerģijas? Hidrauskās šķelšanas tehnoloģija ir ļoti komplicēta. Tā ir ļoti interesanta, moderna tehnoloģija. Te nav runa tikai par uh, urbumu zemē. Jūs sākat ar vertikālu urbumu un pēc tam jūs uh, pakāpeniski to pārveidojat horizontālā caurumā. Un šeit tiek izmantot īpaši urbi, tas nav vienkārši. Uh, Un tiklīdz eh, notiek šī pārēja uz horizontālo urbumu, jūs ar augstu spiedienu eh, tur iesūknējat šķidrumu, lai eh, tur iekšā šo akmeni sašķeltu. Tas ir patiešām brīnišķīgi, kā tas tiek darīts. Es personīgi pat nespēju iztēloties, kā tas viss notiek, bet jums noteikti ir jāsaprot, ka tas ir ļoti dārgi. Nu, slānekļa gāze ir lēta ASV nevis tāpēc, ka to būtu lēti ražot, to ir dārgi ražot, bet tā ir lēta tāpēc, ka to ražo pārāk daudz, un kā kāds to jau pieminēja, tas ir finansiāls burbulis. Industrija uzņem investīcijas, jo tā cer uz lieliskiem laikiem nākotnē, taču šie lieliskie laiki nenāk, un eh, šī ražošana arvien turpinās. Uh, Tas ir jāatrisina, tāpēc, ka gāzi nevar saglabāt, un šī gāze ir jāpārdod par lētu cenu. Pareizi, tas ir burbulis, jo ļoti daudzi spēlētāji tirgu pašlaik pārdod eh, šo gāzi ar zaudējumiem. Tas ir tāds finansiāls faktors. Tad, kad tad šis gāzes burbulis pārplīsīs? Ja kāds to zina, es arī labprāt uzzinātu. Vēl viens punkts, pavisam uh, īsi par metāna gāzi. Domāju, ka šie resursi ir pārāk uh, eh, augstu vērtēti. Pirms dažiem gadiem tika runāts par metāna gāzes rezervēm mūžīgajā sasalumā. Nu, cerams, ka tā nenotiks, jo tad būtu katastrofa globālās sasilšanas uh, sakarībā. šāda veida uh, naftas, gā, šāda veida gāzes ieguve noteikti radīs milzīgas problēmas. Un pārtraukt subsīdijas uh, Amerikas gāzes ieguvei ir pareizi, tas noteikti būtu jādara. Domāju, ka pašlaik mums vajadzētu saglabāt subsīdijas, bet situācija ir tāda, ka finanšu tirgum ir jānotic un ir jāsāk investēt tirgū, jo tagad tas ir peļņu nesošs tirgus. Ja jūs izvēlaties investēt naftā vai atjaunīgajos um, enerģijas avotos, tad te ir runa par tirgus izvēli. Šeit nav runa par uh, pareizo vai nepareizo virzienu. Uzskatu, ka arī no atjaunīgiem enerģijas avotiem var gūt labu pēļņu. Uh, Kolēģis teica, ka viņš man nepiekrīt, bet, diemžēl, jūs jautājumu es kaut kur pazaudēju tulkojumā. Varbūt mēs varētu to divpusēji kaut kur apspriest. Paldies! Liels paldies! Lieliskas runas, lieliski autori. Tiešām grūti ir eh, jums <laughs> jūsu diskusē pielikt punktu. Tiešām vēlos jums visiem trim pateikties Paldies Švedas kungam, Bartuškas kungam un Bardī kungam. Liels paldies par jūsu runām, sniegtiem atbildēm. Un tagad lūkšu Dorte Fouquet kundzi un Šārla Ellinas nākt eh, šeit tribīnē un sākt savu stāšanos. Un vispirms. Mēs tātad pārlecam no naftas jautājumiem pie gāzes jautājumiem. Uzstāsies Natural Hydrocarbon Company Limited ģenerāldirektors un bijušais Kretik ģenerāldirektors Čārls Elinas. Iespējas, ko sniedz enerģijas avot vidusjūras reģiona austrumos un vajadzības stiprināt dialogu ar partneriem vidusjūras austrumu piekrastē, lai izveidot vidusjūras gāzes centru. Tātad gāzes centrs vidusjūras austrumpiekrastē. Tās ir jūsu temats, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, parlamenta viesi. Esmu pagodināts uzstāties jūsu vidū par šo jautājumu. Es domāju, tas būs liels ieguldījums Eiropas energoefektivitātē un enerģijas savienībā. Slides. It would work well. It's okay. I have uh, a presentation. A presentation? Ah, well, okay. Okay, it's just... Uh, start. Man vēl ir prezentācija. Ak tā, labi. Tā jau viņa nāk. Yeah, that's fine. Good, very good. So, um, there are a number of topics I want to cover. Tātad gribu pievērsties šodien vairākiem tematiem, kaut arī laika nav daudz. Pirmkārt, vidusjūras austrumu piekrasts enerģijas resursi, ja bijis medz. E, tur ir ievērojami naftas un gāzes resursi, kas e, varētu sniegt lielu ieguldījumu Eiropas energoefektivitē. 2010. gadā apvienot ASV ģeoloģiskā pētījuma aplēsa, ka Levanta baseinā ir uh, naftas resursu apmērams 1,7 miljardu barelu apjomā, un vēl svarīgāk tika uh, aplēsts, ka ir apmēram 3,5 triljoni kubikmetru dabas gāzes. Uh, Eiropa tiek patērā apmēram 5 mm, miljonu kubikmetru gadrā. Un arī dabas gāzes eh, eh, šķidrumi ir apmēram 3,1 miljārdu barelu. Ja to visu attīstītu un eksportētu 33 gadu laikā un tas viss nonāktu Eiropas Savienībā, tad tas apmēram būtu 20% no Eiropas Savienības pašreizējām vajadzībām pēc dabas gāzes. Kiprā ir apmēram puse no šiem resursiem. Līdz šim mēs esam Kipras e, ekskluzīva ekonomiskajā zonā. Um, veikuši pētījumus apmēram viena trešdaļa Levantu basēnā un atklājuši 1200 uh, uh, miljardu kubikmetru dabas gāzes. Tas tātad apliecina to, ka uh, vidusjūras uh, Austrumu daļa ir potenciāli 3500 miljārdi kubikmetru gāzes, no kuriem 1700 biljonu, eh, miljārdi kubikmetru ir Kiprā. Un Ēģiptes Nīlas deltas province ir apmēram 6300 miljārdi kubikmetru. Tātad uh, ieguvums no tā būtu milzīgs. Šeit jūs redzat uh, abus basēnus. Labajā pusē ir Levantas basēns, Tur tā tad ir uh, ūdeņi, kas piedara Izrēlē, Libānai un uh, Kiprai, un kreisajā pusē ir uh, Nīles baseins. Un te jūs redzat sadalījumu pa blokiem, 12. bloks, to ASV pētī, un 10, 11, 9, 2, 3 tos ES uzņēmums totālu pēta ogļūdeņrāžu eh, rezervju atklāšana vidusjūras austrumu piekrastē varētu veicināt eh, sadarbību reģionālā līmenī, arī stabilitāti nodrošināt un mieru. Taču jūs zināt pat laban problēmas ar Turciju, iespaido to, kā šie resursi pat laban tiek eh, pētīti. Tad problēmas skar ne tikai Kipru, bet arī Eģiptu un Izraēlu. Ir svarīgi panākt reģionālo sadarbību enerģētikas jomā un jāstiprina izpētes aktivitātes šajā reģionā un arī jāaizsargā jūras vide no iespējamajiem piesārņojumiem. Ogļūdenrāžu resursu izpēta un attīstīšana varētu būt potenciāls ieguvums Kipram, tad Kipra to tālāk varētu nodot citām dalībvalstīm. Nobla un Delek ir uzņēmumi, kas galvenokārt darbojas šajā reģionā. Eh, šie uzņēmumi vada izpētes programmas eh, Izraels un Kipras vadībā. Kiprā ir Enikogas uzņēmums, kas arī veic savu darbu 2., 3. un 9. blokā, kaut arī tas notiek Turk, Turcijas draudu uh, ēnu pēnā un gaidāmi rezultāti 2016. Eh, gada otrajā daļā. Ēģipte ir izstrādājusi savus offshore blokus ar Eni un Tatālu. Subsīdī, subsīdijas Eģipte arī ir veicinājusi gāzes meklējums. Lebanona ir iepalikusi un nav skaidrs zināms eh, plāns. Izrēlā lielākā uh, offshore, vēl nesen Izrēlē bija lielākā offshore gāzes uh, platības teritorija, T bija apmēram 5 miljārdi uh, gāzes kubikmetru. Šī gāzes teritorijas pētījumi ir jau atklāti un rezultāts būs 16 miljārdi kubikmetru gadā, un eksports būs uz Izraēlu, Palestīnu, Jordāniju, Ēģipti un arī sašķirināts gāzes uh, eh, uh, eh, vietnēm. Un otrā fāze ir saistīta ar Turciju, eksportu uz Turciju, un šī, eh, šis gāzes vats uh, ietu cauri Kiprai un tā tad apmierinātu pieprasījumu Turcijā uz 20 gadiem. Un vēl ir arī citi, citas iespējas Ēģiptē. Pat laban Ēģiptē ir 2200 miljārdu kubikmetru gāzes resursu. Diemžēl pēdējo gadu laikā netika paveikts pietiekoši daudz, lai piesaistītu investīcijas šo gāzes lauku attīstībai taču ir gaidāms, ka situācija mainīsies, ir subsīdijas atkal piešķirtas, bet tuvāko piecu gadu laikā Eģiptei patiesībā smieklīgā kārtā gāze būs jāeksportē no sašķirtinātā gāze no Alžīrijas un arī Tamāras. Eģiptes eh, divas eh, gāzes, eh, sašķirinātās gāzes rūpnīcas Damietu un Itku var saražot apmēram 12 MTP un 25% izmanto, un tad ir arī partneri Izrēla. Ja tas notiks, tad uh, British Gas un Eni varēs atsākt savus eksportu gāzes jomā. Kipras uzņēmums Noble pat laban izskata visus uh, eksporta iespējas 12. afrodītes vārdā nosauktajā blokā. Kāzas apjoma dēļ Noble eh, drīzāk iestājas par eksportu uh, vidusjūras reģionā vai ir izmantojot uh, gāzes vadu. ir paredzēts izsludināt attīstības plānu nākošā gada sākumā. Un Vasilikos apdzīvotāja vietā sašķirtinātās gāzes rūpnīca arī var sniegt savu ieguldījumu. Kipra ir Eiro ES dalībvalsts un tā var sniegt ievērumu ieguldījumu gāzes piegādē no austrumiem uz Eiropas Savienību īstmed koridors ļautu Eiropas Savienībai panākt lielāku energodrošības līmeni. 2012. gadā tika uh, piedāvāt vairāki projekti, taču neviens no tiem nav uh, praktiski īstenoti, tā skaitā uh, gāzvats no Grieķijas uz Austrumu Eiropu, turklāt arī uh, tīri komerciāla apsvēruma dēļ tas nav īstenojams. Vairums Kipras gāzes ir piecos blokos, eh, kur ir eh, izstrādes licence Eni un Total uzņēmumam un ir sagaidāms, ka izpēcdarbs pabeigsies 2016. gadā, un eh, šī apjoma tiks apstiprināti 2018.19. gadā. Vai nu tas būs sašķirtinātās gāzes variants, vai arī eh, peldošs eh, sašķirtinās grāzes termināls. Un tas nodrošinās enerģētikas koridoru no austrumu piekrastes Te ir parādās, kā gāzi sašķirinātā formātā varēs eksportēt uz Eiropu. Kāds būs ieguldījums Eiropas saimnības energodrošībā? Krievijas un Ukrainas e, gāzes tranzīta krīzi ir pakļāvusi e, draudiem Eiropas dienvidu austrumu daļu, un, kā zināt, šī daļa nav labi savienota ar citām, tā tad nav alternatīvas. Kīpra varētu jau 2008, 2018. gadā sniegt savu gāzi šīm reģioniem. Un tas būtu 7 līdz 8 miljārdu kubikmetru gadā un ir potenciāli izaugsme. Līdz ar to energodrošība, kuru nenodrošināja Nabuko, Uh, varēs tikt nodrošināta ar sašķirnās gāzes eksportu. Šajā tabulā jūs redzat, ka apmēram pusi no uh, eh, sava gāzes patēriņa šīs valsts izmanto no Krievijas eksportēto gāzi. Ilgtermiņa ir struktūrāls izmaiņas. Tās attiec uz sašķirtās gāzes cenu. Mm, izmaiņas būs līdz šī gada, eh, šīs desmitgades beigām. Gāzes prā, cena samazinās, arī sašķirtās gāzes cena samazinās. Krievijas, eh, Ukrainas krīze. Uh, Eh, novedusi pie lielām izmaiņām tirgos. Krievija vairāk uzmanības pievērš tagad Āzijai. Ķīna ātri kļūst par dominējošo enerģētikas tirgu ievērojamā apjomā un eh, vairs Krievija nevar diktēt savas cenas. Āzijā un Eiropā cena jābūt pareizai. Vairs neviens nemaksā par gāzi pilnīgi jebkādu cenu. Ar politisko gribu vien nepietiek. Gāzai jābūt uh, komerciāli izdevīgai. Pagājušā gada plāni vairs nav dzīvotspējīgi, jo situācija ir mainījusies. Paraugoties nākotnē, nav šaubu par to, globālā enerģētikas un gāzes aina pastāvīgi un ātri mainās, un eh, plāni ātri noveco. Labas ziņas ir tas, ka Kiprai ir gāzes rezerves. Eiropa varētu palīdzēt, eh, veicināt sadarbības ar Kipru, Izraēlu, Eģipti, Libānu un Grieķiju un atrisināt problēmas ar Turciju. Tas varētu atbrī izbrīvēt šo te vidusjūras austrumpiekrasts gāzes potenciālu. Kipra varētu arī gūt labumu no šādas darbības. Un nobeigumā pavisam vēl pēdējais slaids. Prioritāti jāpiešķir 12. blokā attīstībai, jo tas tad nodrošinātu eksportu austrum, eh, dienvidu austrumu Eiropas reģionam. Uh, un tā līdz 2018. gadam e, tas būtu liels ieguldījums Eiropas Savienības energodrošībā. Un īpašais īst mēdgāzes koridors e, ir īpaši svarīgs šai kontekstā. Paldies! Tagad vārds mūtu referentam Saudārgas kungam. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par šo prezentāciju! mm, ir ļoti svarīga jaunākā notikuma attīstību gaita vidusjūras austrumu piekrastē. Mēs guvām skaidru ieskatu, un tas, protams, atbilst Eiropas komisijas komunikācijai eh, drošības prioritātes, proti resursu dažādošana, eh, enerģijas eh, ražošana Eiropas Savienības teritorijā. Un tomēr, paraugoties dienvidu virzienā, jūs jau pieminējāt Nabuko, mums tagad ir eh, diskusijas par dienvidu koridoru. Tas iekļauj arī no vienas puses South Stream, kas atkal ir saistīts ar Krieviju. Un jūsu joma, jūs pieminējat valstis tādas kā Turcija, Izraēla, Eģipte. Mans jautājums ir šāds. Kas jūsu skatījumā ir galvenie virzieni, kuros jādarbojas, lai šie plāni būtu politiski stabili. Jo katrs, kurš paraugās šai virzienā, var sacīt, jā, tas viss izskatās ļoti labi, taču šīs valsts nav politiski stabilas. Kāds ir jūsu skatījums? Kā šo virzienu tiešām padarīt ilgspējīgi? Paldies! Ēnu referenti Javor kungs. Paldies, man ir pavisam īsts jautājums. Kā jūs vērtējat potenciālo risku, kā ar ļoti lielām izmaksām tiktu izveidots pārāk liels piedāvājums gāzes jomā Eiropā? Tagad Eiropas sašķirnotās gāzes termināli izmanto apmēram 20, 25, 27% apjomu. Jau tagad ir eh, pārāk liela kapacitāte enerģētikas piegādēji, jo piedāvājums ir daudz lielāks, ir arī šitis, cits piedāvājumi mm, piegādes ķēdes. Vai ir vērts ieguldīt milzīgas naudas summas, lai attīstītu jau tā pārāk lielo gāzes un sašķirinātās gāzes infrastruktūru Eiropas eh, Savienības eh, nodokļu maksātāja naudu? Mūsu ēnu referents Nākošais runātājs Silikjotis kungs. Paldies! Jautājums Elinas kungam. Ko var sagaidīt no Eiropas Savienības infrastruktūra atbalsts jomā? Mēs ļoti labi zinām, ka pastāv Connecting Europe programma, ir jau iesniegti priekšlikumi, kā būtu jārīkojas Eiropas Savienībai, lai tā atbalstītu infrastruktūru šajā reģionā, kas sniedz ieguldījumu energo drošības jomā. Otrais jautājums saistīts ar sadarbību šai, šī, starp šī reģiona valstīm. Mēs zinām, ka Izraela, Ēģipte, iespējams arī Libāna, eh, iespējams atradīs eh, dabasgāzes atradnes. Kā Eiropas Savienībai ir jāveido savas attiecības ar šīm valstīm, lai nodrošinātu Eiropas Savienības eh, energodrošību. Paldies! Lielas paldies! Ramsdorf kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, Elīnes kungs eh, uz mani atstāja lielu iespēju jūsu nākotnes ainas iezīmējums. Šāds jautājums Vai šāda notikuma attīstības gaita varētu atrisināt krīzes finanšu, uh, Kipras finanšu krīzi, runa ir par jaunajiem, jauniem dabas resursiem. Otrais komentārs. Jūs pieminējat Izrēlu, varbūt mēs varētu pielabot Goldmajera joku. Saskaņā ar šo joku Mūzus bija muļķis, tāpēc, ka viņš aizveda jūdas uz vienīgo valsti tuvajos austrumos, kur nav gāzes un naftas rezervi. Lielas paldies! Uh, Mr. Fox. Foksa kungs, lūdzu. Also šodien. Arī ēnu referents. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties runātājiem par viņu prezentāciju. Eiropas Savienībai ir ierobežoti naudas līdzekļi, ar kuriem varētu uzlabot enerģētikas infrastruktūru, eh, arī savienojums starp eh, gāzes vadiem. Mana prioritāte būtu izmantot šos līdzekļus Eiropas Savienības energodrošības nodrošināšanai, eh, vienotā enerģētikas tirgus izveidēji tā, lai ES dalībvalsts veiksmīgi varētu tirgoties savā starpā kuri projekti jūsu skatījumā vislabāk panākt šo mērķi? Un vai jūs domājat, jūs varat objektīvi pamatot ES līdzekļu izmantojumu eh, gāzes projektu interesēs vidusjūras austrum piekrastē? Vai varbūt šos līdzekļus labāk varētu izmantot eh, tīklu savietojamības nodrošināšanai Eiropas Savienībā? Paldies! Any other requests for the floor. Vēl šķiet, ka vairs neviens runātājs nevēlas izteikties, nu tad došu vārdu eh, runātājiem. Un jums ir iespēja tagad sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un rēģēt uz dzirdētajiem komentāriem. Paldies priekšādātāji! Kas attiec uz politisko stabilitāti tuvos austrumos un Ziemļāfrikā, Afrikā, Visas valstis šajā reģionā ļoti cieši sadarbojas ar Kipru. Kipra, Grieķija, Ēģipte, Izraela, Libāna. Mums ir zināma sadarbības pakāpe, un, protams, Kipra ir tāds kā centrālais e, punkts šai ziņā. Protams, ka pastāv problēmas šobrīd arī pašā Kiprā. Turcija ir zināms energo vajadzības sākotnējā tirgū, eh, tas tā varētu gūst no šī īstmet projekta. Jau minēju, ka um, nākam Nobel un Delek eksporta ceļi pārsvarā paredzēti caur Turciju. Un tā, protams, ir tieši arī tā problēma. Tiek eh, šobrīd uh, darīts viss, lai šo jautājumu atlies, atrisināt, un, protams, ka Eiropas Savienībai arī šeit savs vārds sakāms. Tad, kad tas būs noticis, un kad šis eksporta mm, vats, jeb ceļš tiks e, izveidots, tad, es domāju, mēs varēsim nodrošināt šeit arī politisko stabilitāti, kas attiec uz kapacitāti Eiropas Savienībā uz um, sašķirotās gādas saņemšanas termināliem, tur jūs komentāri ir atbilstīgi. Bet, ja šādi termināli būs, tad tos var vēlāk izmantot atbilstīgi e, sačināto gāzi, nu varbūt no citiem reģioniem, nu, piemēram, no Kipras. Kas attiec uz infrastruktūru? Īstmed sadarbības atbalsts no Eiropas Savienības puses ir vajadzīgs. Bet investīcijas nav nepieciešams īpaši liels. Lielākoties ir vajadzīgs tieši politiskais atbalsts un atzin, atzīšana šim reģionam, tā, šī reģiona kapacitātes atzīšana problēmu risinājumos. Kā jau teicu iepriekš, Dienvidaustrum Eiropa šobrīd tiek tā kā izolēta no uh, Ehm, Eiropas. Neviens nu, nerunā par to, ka arī no šejienes varētu nākt enerģija. Nu, Tāpat laikā Austrum Eiropa lielā mērā ir ļoti atkarīga no Krievijas, un nekāda diža izvēle tur nav. Nu, kaut vai pagājuši mēnesi tika runāts lūk par to, ka gaz varētu iet cauri Azerbaidžānu, un tur būtu tikai viens bara BCM, tas ir vienkārši ļoti neliels gāzes apjoms. Un tad tur būvēt kaut kādu caurvietu, tas ir pilnīgi izmisīgs solis. Mēs nevēlamies, protams, gluži aizstāt Krieviju, bet mēs varam piedāvāt zināmu, zināmu dažādību. Kipra un īstmed pilnīgi noteikti var piedāvāt gāzes ceļu Eiropai. Un Eiropa no tā var gūt labumu. Tikai tai jāatbalsta šāda veida gāzes eksports. Tā rezultātā dot, tiktu dots ieguldījums enerģijas savienībā un arī energoapgādes drošība tiktu veicināta. Un tāpēc Eiropas Savienība, kas šobrīd meklē šo drošību, eh, varētu saprast šo īstmed gāzes koridoru un ielikt to Eiropas enerģijas kartē. Tas var būtiski uzlabot energoapgādes drošību, bet īpaši, at, īpaši valstīm, kas ir Eiropas dienvidos un dienvidu austrumos. Tam šobrīd ir krietni mazāk elastība, tas ir pilnība atkarības no Krievijas gāzes. Un faktiski šī gāze būtu Eiropas gāze. Kā jau iepriekš tika teikts, mums jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā. Eiropas Savienības ietvaros vispirms, pirms mēs vēršam skatu uz ārpus, un Kipra taču ir Eiropas Savienības daļa. Nobel gāzes cenas samazinās atšķirības starp cenām Eiropā un Āzijā gan šobrīd ir krietni mazāk nekā tas bija agrāk. Rezultātā šāda veida gāzes plūsma uz Eiropu varētu notikt. Tā ir arī jāveicina. Eiropas plāns šobrīd gan neietvēra īst, līdz šim neietver īstmet koridoru, tas ir jākoriģē. Šim koridoram vajadzētu būt daļai no Eiropas enerģijas savienības. Protams, ka ir jautājumi, kas vēl ir jārisina, Un Eiropas Savienība te var spēlēt būtisku lomu. Tas varētu veicināt, uzlabot sadarbību, dažādot enerģijas resursus un uzlabot energoapgādes drošību. Lielas paldies! That's all, yeah. Thank you very much. Thank you for your contribution. For... Paldies par šo ieguldījumu, saka priekšsēdētājs, paldies par atbildēm uz mūsu jautājumiem un par jūsu prezentāciju, protams. Tālāk Pārējam pie temata, kas saistīts drīzāk ar atjaunīgajiem resursiem, un došu vārdu Fokē kundzei. Viņa ir juriste EBH un Eiropas atjaunīgo enerģijas eh, fo, avotu federācijas direktore. Jūsu prezentācija, kundze, būs par ļoti svarīgu tēmu, respektīvi zaļo, ja vidē draudzīgo energoapgādes drošības stratēģiju. Gan par piedāvājumu, gan pieprasījumu regulējumu un par viedu struktūru fondu izmantojumu šādiem mērķiem. Lūdzu, kundze, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādātāji, paldies, priecājos būt šeit. Ievadvārdi bija tiešām lieliski. Es šai jomā strādāju jau no 80. gadu beigām un patiešām priecājos, ka varēšu pastāstīt par šo lietu arī no mūsu viedokļa. Uh, Jāsaka, pastāv saikne starp Eiropas stratēģijas dokumentu un klimatu un enerģijas pakotni. Un te nu es esmu ielikusi ietverus citātu, ka lūk, tā ir daļa no neatņemama daļa no kopējās klimata pārmaiņa apkrošanas politikas. Mums ir arī Eiropas star starptautiskās saistības. Uh, Nu jau daudzus gadus esam zem tādām parakstījušies, un viena no šādām saistībām ietver solījumu pasaulē gandrīz pilnībā atteikties no oglekļa en mūsu enerģijas sistēmā līdz 20, 2050. gadam un kļūt pat par, nu, nodrošināt pat negatīvas emisijas līdz tam laikam. Tāds, tāda ir mūsu darba kārtība, bet nešķiet, ka tas ir ESS dokumenta ietvers. Uh, kur savukārt pirmām kārtām tiek runāts par fosilo degvielu piegādes ceļiem no trešām valstīm visiem, eh, visiem veidiem, lai tā tikai tā nenāktu no Krievijas. Tāpat laikā šāds ceļš eh, liecina par atteikšanos eh, no, no atjaunīgiem resursiem un drīzāk tiek runāts par eh, nu, investīcijām tādos enerģijas ceļos, kas pēc kāda laika varētu arī vairs nebūt vajadzīgi, ja mēs pieturēsimies mm, atjaunīgiem energoresursiem. Kad lasu šo dokumentu, nu, tad man jāsaka, es varbūt nedaudz ciniski, taču šķiet, ka tas ir tāds kā glābšanas uh, plāns gāzes piegādes pusē, nevis konstruktīvs risinājums un virzība uz efektivitāti un atjaunīgajiem energoresursiem. Es domāju, ka šobrīd ārpus Eiropas mūsu vērtības tiek apkarotas no tādu cilvēku puses, kas mums diezko nepatīk. Bet tāpat laikā ir arī finansējums no tādiem avotiem, eh, Tas varbūt mums var nepatikt. Putina politika, protams, ir problemātiska, bet risinājums nav mm, joprojām kļūt tālāk par marionetēm citu spēlētāju rokās. Manuprāt, konfliktu deeskalācija starp valsti ar šo milzīgo korumpētību un ne, tādu un neusticamību kā Ukraina savukārt runājot par ekonomiski vainātu Krieviju nav tāpat labākā prioritāte Eiropai, bet tas tā arī netiek atspoguļots dokumentā. Savukārt, Ukrainas gāzes parāda nomaksas Krievijai ir ļoti labi, tas labi, ka mēs to izdarījām, bet tas ir arī tāds ļoti skumjš stāsts. Darba kārtība ESS e dokumentā būtu, mūsuprāt, jābūt eh, šādai spēcīgākam, mētiecīgākam palielinājumam atjaunīgiem energoresursiem un energoefektivitātei, tāpat arī jābūt virzībai uz dekarbonizāciju un te ir ļoti laba pierāde. Es varu, piemēram, tikai apsveikt Zviedriju, ka tā ir izvēlījusies transportu, sabiedrisko transportu, kas nedarbojas ar fosilo kurināmo, īpaši nā pēdējos gados. Redzējām, ka ir būtiski jauni atklājumi šai jomā. Tāpat ir vajadzīgs noteikti skaidrs termiņu strateģijas dokumentā kur vēlamies mēs iet, un jābūt atskaits punktiem salīdzinām ar pagātni. Tāpat ir vajadzīgs pētīt iespējas arī veikt investīciju analīzi. Es to šobrīd vēl neredzu un ir vajadzīgs arī termiņš investīciju atdevēji. Tas ir jāatspoguļo un jāsaskaņo ar plānu, at, lai atteiktos no fosilējām, eh, no fosiliem degvielas avotiem. Es saprotu, ka jums nav laika visu šo ziņojumus izlasīt, bet tomēr jāsaka arī šai strateģijas dokumentā ir konkrēti pamata pīlāri un, manuprāt, pārāk liels fokus likts tieši uz gāzi. Nepietiek uh, tikai virzīties uz priekšu. Tur gan tiek runāts mazliet par uh, enerģijas pie, pieprasījuma samazināšanu, bet jāsaka, šī pasākuma nav pietiekami aktīva un nav arī skaidra plāna, kā tad nodrošināt energoefektivitāti tālāk Eiropā. Uh, labi funkcionējošs un pilnībā integrēts iekšējais tirgus. Jā, tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs elektrības jomā, arī attiecībā uz citām jomām. Bet pārāk liels fokus atkal, atkal tiek likts tikai uz šīs vienādojuma divām daļām, tikai uz gāzi un naftu un nevis uz pārējo enerģiju. Palielināt energo razoša, ražošanu Eiropas Savienībā Nu, tas ir tā ļoti dīvaini formulēts un dīvainā kontekstā ietverts. Tā viņš šķiet, ka atjaunīgie resursi un energoefektivitāte gandrīz vai tā kā traucē šo kopējo ainu. Un tāpat arī nav skaidra definējuma šeit. Pievēršanās gāzei un urānam un atomenerģija ir vienkārši elprojciet. Ir tik daudz, ko varam darīt jau šobrīd, tik daudz, ko esam jau iemācījušies. Es varu jums arī parādīt skaidrs par atjaunīgiem resursiem un energoefektivitāti. Mums tikai jāpiemēro šīs zināšanas praksē. Mums nevajadzētu novirsīties no šī kopējā ceļa un aizmirst, ko mēs patiešām varam darīt ar pašreizējiem resursiem. Atomenerģija nav nekāds risinājums energoapgādes drošība Eiropas Savienībā. Tā ir pārāk dārga enerģija, tā apdraud cilvēks uz turpmākajiem simt tūkstošu gadiem. Ir briesmīgas sekas turklāt. Uh, nu, ir arī eh, iz, ieroču izplatīšanas risks, tāpat arī hroniskās aizkavēšanās ar šādu veidu tehnoloģiju izstrādi, uzstādīšanu tā tālāk. Līdz ar to mēs nevaram ar šīm tehnoloģijām risināt ne pašreizējas, ne vidēja termiņa problēmas. Un turklāt eh, nav jau elektrības krīze Eiropā, tātad ne jau šāda veida ražošana mums ir vajadzīga. Nu, lūk, tagad ir šis lēmums par Hinkley Point ko pieņēma iepriekšējais komisijas sastāvs. Tas ir kaut kas tāds, ko es atrodu par vienkārši šokējošu. Tagad mēs it kā ļaujam valstī garantēt uh, cenu, kas pārsniedz 92,25 megavatus nu, turpmākajiem 35 gadiem. Un atcerēsimies, ka taču arī tiešais režīms iestāsies. Tātad nākamā gadsimta vidū eh, mums ir jāredzēsim, kas notiks tālāk. Nu, cenu schēma arī ļoti interesanti. Par to jau tika runāts, cik ārkārtīgi daudz maksā šīs infrastruktūras. Un te nu jūs redzat cenas. Jaunā atomenerģija. Lūk, arī tarifi saules enerģijai, tie ir krietni mazāki. Tais, eh, par, tas ir Lielbritānijas eh, skaidrs. Vispirms pēc tam Vācijā gan offshore, gan uh, uz kontinenta vēja ģeneratoru uh, saražot enerģija. Lūk, tie ir, tās ir tās cenas, kas šeit par to būtu jāmaksā. Un otrs puses, protams, arī atomu reaktori piedāvā zināms rezultātus. Uh, Vācija ir pieņēmusi tomēr ļoti striktu lēmumu, pateikusi, ka tā teiksies no tām enerģijas, bet, nu, kā, ko tad tā darīs e, enerģijas lietā? Lai aizstātu šo enerģiju, ten jūs redzat Vācijas slaidu savukārt, jūs redzat arī, kuros sektoros šī enerģija paredzēta, un jūs redzat, ka ne visur te viss izskatās lieliski un labi. Ļoti daudz, kas vēl jādara, piemēram, transporta sektorā, un pilnīgi noteikti daudz darāmā ir arī energoefektivitātes jomā šai valstī. Galvenie problēma jautājumi vēl mums ir tikai priekšā, bet zinām, risinājumi iespējas jau pastāv, un ļaujiet man jums tās izklāstīt. Pirmām kārtām, neskatoties uz visiem atbalsta mehānismiem, ir virkne iniciatīva arī reģionālā līmenī Un te grib runāt par pils, enerģijas pilsētu un e, mēru kovenanti un iniciatīvu, kur, piemēram, 83 pilsētas un kopienas no tādām valstīm kā Somija, Bulgārija, Igaunija, e, kurās kopā mīt vairāk kā 8 miljonu iedzīvotāju, grasās parakstīties uz tās augtajiem ilgspējīgiem rīcības plāniem, kas kopumā maksātu apmēram 8 miljardus eiro, bet pavisam strauji ietaupītu 56% no fosilajiem, fosilā gāzes pieprasījumu, vienlaiks radot jaunas darba vietas. Nu, lūk, šāda enerģija, tāds ceļš mums ir jāiet. Un tas jau tiek darīts dienu no dienas. Kā juriste palīdzu veidot šīs korporatīvās sistēmas visā Eiropā atjaunīgo energo resursu jomā, daru to jau krietnu brīdi. Vēl gribu teikt, lūk, ir virkne tādu punktu, kur arī jūs varat palielināt eh, infrastruktūru un struktūru fondu izmantošanas iespējas. Uh, jau tas ir dokumentēts, bet varbūt ir vajadzīgi neliela precizējumi tam, kāds tad būs šis formulējums attiecībā uz infrastruktūrām, ilgspējīgām energosistēmām. Nu, lūk, te piedāvājums arī virkni piedāvu reģionāliem veiksmas stāstiem, kur tāds valsts, kā piemēram Polija, ir ļoti interesantā veidā izmantojusi īpašus fondus izmantojis tos daudz vidē draudzīgākas ekonomikas un enerģijas ražošanai. Var turpināt un turpināt, te ir lūk vēl nākamais stāsts par to, kas ir darīts šo veiksmīgo programmu ietvaros, lūk, energoefektīvas valsts iestāžu ēkas. Um, ielu apgaismojums un tā energoefektivitāte ļoti interesants finansējuma instruments, un to ir īstenojis valsts, ko vienmēr vaino par to, ka tā pārāk, īstenu, pārāk daudz pie, izmanto ogles, bet lūk, cits piemērs. Tas pat attiec arī uz Ungāriju ļoti interesants projekts, kura ietvaros eh, viņi pilnībā mainīja apkuras piegādi eh, ar biomasu ļoti lielā kopienā, ļoti lielā apgabalā un ļoti labi rezultāti. Es varētu turpināt un turpināt. Igaunijai ir līdzīga šāda atgrieziniskās finansēšanas schēma, bet nu laika ietaupīšanas rezultātā neiedzināšos šais projektos, bet jūs varat paši iepazīties ar šiem projektiem. Tā tad ir vajadzīgs neliels ieguldījums kontekstā, jānodrošina Eiropas līmenis, un Eiropai, protams, ir jāpalīdz šīm valstīm eh, labāk strukturēt un izmantot līdzekļus. Nu, šķiet, ar tas arī viss no manas puses, un um, paldies! Speech, open... Lielas paldies par uh, jūsu uzstāšanos, un tagad varam sākt mūsu diskusijas. Savgārdas kungs, jo viņš ir mūsu referents. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies par uh, šo visaptvarošo analīzi par um, situāciju energoefektivitātes jomā. Es jo īpaši gribētu pieminēt kādu svarīgu aspektu. Mums vispārējā energoefektivitātes stratēģijā būtu vajadzīga tāda detalizētāka, smalkāka pieeja vietējā līmenī. Energodrošība ir jārisina ne tikai augstākos līmeņos un politiski, bet ir jādomā arī par vietējo zemāko līmeni. Uh, Jūsu novērojumi ir īpaši svarīgi. Jūs pieminējāt arī ļoti konkrētus argumentus attiecībā uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem, ja mēs tos salīdzinam ar citiem enerģijas avotiem. Es gribētu jūs aicināt mazliet vairāk un sīkāk pastāstīt par atjaunīgo enerģijas avotu iespēju kļūt konkurētspējīgākiem. Uh, Kādos virzienos vajadzētu iet, uz ko vajadzētu uzspiest, lai atjaunīgi enerģijas avoti nākotnē patiešām kļūtu par konkurētspējīgu energoavotu? Kariņa kungs. Paldies. Jūs pieminējāt ļoti interesantas lietas. Es sapratu šķiet vienu no jūsu uh, argumentiem. Jūs teicāt, ka kodola enerģija ir slikta, atjaunīgi enerģijas avoti ir labi. Un jūsu piemērs bija no Vācijas. Jūs teicāt, lūk, paskatieties uz eh, šo valsti ar eh, savu enerģiju vende, eh, viņi tagad no kodola enerģijas pāriet uz atjaunīgo enerģiju. Bet mums vajadzētu paskatīties, par ko te īsti ir runa. Te ir runa par to, ka viņi no kodola enerģijas pāriet uz oglēm, tā kā to tikko minēja Klauds Turmes. Nu, tas varbūt ir žēl, bet, protams, tas ir tāds morāls vērtējums, bet tādas ir sekas. Šķiet, ka um, rūpniecības eh, rīcību vairāk nosaka cenu signāli. ASV ražo slānekļa gāzi, ASV um, eh, energo uzņēmumi ver ciet ogļu uh, stācijas un atver gāzes stācijas. Uh, Un cenas ir samazinājušās, un arī Eiropā sāk vairāk izmantot ogles. Mums ir daudz vīdas tiesību aktu, eh, bet eh, viņiem tādu aktu nav, un līdz ar to CO2 izmeši pieaug. Es, protams, nesaku, ka eh, atjaunīgi enerģijas avoti ir slikti, tas viss ir ļoti labi, bet mēs pašlaik dzīvojam citā pasaulē, un mums ir jāsaprot, ka atjaunīgi enerģijas avoti pašlaik nav pietiekami konkurētspējīgi. Ja valsts pieņem lēmumu pāriet no kodola enerģijas uz oglēm, un lai mēs varētu palikt konkurētspējīgi, mums tomēr ir jāpadomā arī par to, lai iedzīvotājiem būtu pieejama cena. Rānsdorf kungs. Mēs tikko dzirdējām, ka kodola enerģijas stacijas nav risinājums energo drošības problēmām. Mums Čehijas republikā Tas ir risinājums energodrošībai, tāpēc, ka mūsu uh, upju mm, ūdens līmenis nav pietiekami labs, mums ir arī ierobežoti ogļu resursi, tāpēc ogļu enerģija nav mūsu atbilde, un mums ir problēmas arī ar atjaunīgajiem avotiem. Atjaunīgi enerģijas avoti ir labi kā papild resurss. Es vienmēr atbalstīšu atjaunīgos enerģijas avotus kā šādu papildinošu energoavotu. Taču, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz EU, EULEX uh, energostacijām, tad uh, īstenībā šīs uh, ražošanas izmaksas ir divreiz augstākas. Tie ir 3,5%. Tas ir 3,5 reizes augstāka izmaksas nekā uh, atomu ele enerģija. Uh, Saules paneļi ir 30 reizes dārgāki. Mums ir iespējas izmantot šo saules paneļus tikai 500 stundas gadā, un Euleks skatījumā 1800 stundas gadā. Tātad mūsu valsts ir piektā uh, lielākā elektrības eksportētāja pasaulē, un mūsu valsts perspektīvas ir pilnīgi atšķirīgas no jums teiktā. Javorkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, šo prezentāciju. Jūs bijāt vienīgā sieviete, kas uh, šodien runāja, un es gribētu atgriezties pie viena jautājuma, ko pieminēja Bardīkungs, un gribēju runāt par infrastruktūras problēmām. Viņš minēja, ka pat ja atjaunīgi enerģijas avoti spēja konkurēt ar fosīlo enerģiju vai kodola enerģiju, tā kā pastāv šī infrastruktūras problēma, tad ir ārkārtīgi grūti pakāpties malā no eh, fosīlajām un kodola enerģijas sistēmām. Visa mūsu infrastruktūra ir veidota un pakļauta uh, Uh, fosilās un kodola enerģijas ražošanai. Man ir šāds jautājums. Kā jūs vērtējat mūsu energodrošības stratēģiju? Tā galvenokārt koncentrējas uz gāzes piegādes ķēdēm un uz fosilo enerģiju. Tā vietā, lai mēs mēģinātu nodrošināt tagad uh, energo piegādi ilgtermiņā, vai tas nenozīmēs, ka Eiropa uh, vēl vairāk nekā iepriekš būs ieslēgta šajā fosīlās infrastruktūras sistēmā. Dažkārt mēs dzirdam jaunus argumentus, ka var investēt atjaunīgajos enerģijas avotos un energoefektivitātē, taču bez tā mums vajadzētu arī tērēt naudu, lai nodrošinātu gāzes piegādes ķēdes un kodolenerģiju. enerģiju. Kā jūs domājat, kā varētu šeit kaut ko iegūt no investīcijām visos trīs enerģijas avotos? Vai tiešām ir iespējams izveidot tādu Eiropas enerģijas sistēmu, kas atbilstu arī atjaunīgās enerģijas politikai un vienlaicīgi ņemt vērā arī fosilās un kodolenerģijas politiku. Vai tas ir iespējams vai nē? Paldies, Angelika Nīblere! Paldies, priekšādātāji. Es pieteicos runāt pēc tam, kad bija izteikušies eh, mūsu galvenie runātāji no politiskās grupas. Es eh, gribētu teikt, ka jūsu argumenti par atjaunīgās enerģijas avotu pozitīvo pusi, protams, ir ļoti labi. Uh, bet es piekrītu arī eh, manu, manu kolēģu teiktajam, jo cenas ir ļoti augstas. Ir skaidrs, ka atjaunīgiem enerģijas avotiem ir vajadzīgas ļoti liels subsīdijas. Tas tieši arī notika Vācijā. Un, un pēc tam ir arī papildi jautājumi, vai viss ir gājis tā, kā mēs gribējām. Vācijā mums ir vajadzīgs ļoti daudz elektrības, un, diemžēl, ar atjaunīgajiem enerģijas avotiem nepietiek. Tieši tāpēc arī mums ir šīs ogļu elektrostacijas, arī gāzes elektrostacijas tiek būvētas, taču, diemžēl, tās pašlaik nav rentablas, tās nevar finansēt. Tieši tāpēc Vācijā mēs arī skatāmies uz Francijas un Lielbritānijas kapacitātes tirgu veicināšanu. Uh, Ko jūs varētu teikt par visu šo attīstību? Un visu šo priekšpusdienu mēs tātad runājam par piegādes drošību. Neskatoties uz visām investīcijām un pētījumiem, atjaunīgi enerģijas avoti nevar mums nodrošināt uzkrāšanas iespējas. Tas varbūt ir iespējams ar ūdens eh, eh, energostacijām, bet eh, diemžēl ar to tikai nepietiek. Thank you very much, madam. Paldies, Zariņo kungs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Fouquet a excelente intervenção. Vēlējos pateikties Fokē kundzei par viņas lielisko uzstāšanos. Mums nepieciešams vienots enerģijas tirgus, kas būtu drošs, bet arī konkurētspējīgs. lai tas būtu tieši tāds, mūsu tirgum ir jābūt eh, elastīgam un eh, dažādotam. Visi enerģijas avoti ir svarīgi, visu ir jāprot pareizi sakombinēt. Jautājums par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Tas ir atkarīgs no konteksta, jo fosilo enerģijas avotu cena ir arī atkarīga no konteksta, kas nosaka šīs cenas. Es Portugāles valdībā vairākas gadus biju atbildīgs par enerģijas jomu. Naftas kombinēšana ar hidroelektroenerģiju panāca to, ka cena elektroenerģijai samazinājās. Portugāle par naftu bija jāmaksā apmēram 70 eiro, bet līdz tam mums bija arī uh, krātuves, kas mums ļāva nezaudēt naftu, uh, uzkrāto, tad, ja tā konkrētā brīdī nebija vajadzīga. Turklāt mēs uh, būtu varējuši arī eksportēt. Bieži vien tiek uzdots jautājums, cik maksā tīkli 25% uh, atjaunīgās enerģijas avotu rada problēmas energotīklam mūsu tīkliem ir jābūt viedākiem. Portugālē sadalījuma tīkls mm, nodrošina 100% enerģijas piegādi, bet vidēji tas tiek izmantots par 7%. Tātad jāizveido attiecīgs, piemēram, vēl papīra kabeļi. Cena ir atkarīga arī no globālās cenas. Tad mans jautājums mūsu viešņai Eiropadoma piedāvājas 15 procentus Eiropas energodrošības zaļināšanai. Kāds e, viņas skatījums te mm, ir šai ziņā? Kā panākt to, lai visi saprast, ka tas ir svarīgi? Kalī. Kalī kungs, Kelī kungs, lūdzu. Paldies. Jūs e, izteicāt vairākus interesantus komentārus attiecībā uz šo mērķi mm, atteikties no oglēm, siltumam un transportam. Nākamajos gados mums noteikti vajadzētu par to domāt. Pagājuši, kad, eh, pagājušā vakar mēs ar vairākiem deputātiem tikāmies ar eh, Toyota darbiniekiem un eh, runājām par viņu um, elektriskajām automašīnām un uh, dažādām citām ierīcēm. Uh, Cerams, ka nākotnē mums būs tādas efektīvas un arī pietiekami lētas automašīnas. Tas noteikti ietekmēs mūsu fosilo degvielu patēriņu transportā. Jūs pieminējāt atjaunīgos enerģijas avotus. Mans kolēģis runāja par to, cik uh, lielas ir cenas. Kariņkungs par to runāja. Tāpat arī uh, diemžēl nav iespējams uzglabāt šo enerģiju. Manā valstī ir ļoti liela pretestība pret vēja um, elektroģeneratoriem veselības uh, apsvērumu dēļ, tāpat arī vidēji tiekot kaitēts. Vai tas būtu pamatoti vai nē, bet cilvēki tā domā. Es domāju, ka šāds apsvērums mums arī vajadzētu ņemt vērā. Paldies! Werneris kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies arī par jūsu ļoti interesanto stāstījumu. Vācijas eh, Federatīvajā republikā pašlaik eh, esam panākuši paritāti attiecībā uz eh, cenām, un iespējams pat, ka uh, šī situācija ir uzlabusi, uzlabojusies, ja ņemam vērā vēl atomelektrostaciju uh, atkritumu izmaksas. Šķiet, ka tagad atjaunīgo enerģijas avotu cenas saruks. Es to varētu saprast tā, ka atjaunīgi enerģijas avoti uh, ir tādi, kuriem ir vajadzīgi decentralizēti tīkli, kamēr vecajiem enerģijas avotiem bija vajadzīgi centralizēti tīkli. Pašlaik mums ir tāda problēma, ka uh, abām tīklu struktūrām ir jāstāv vienai otrai blakus. Kā varētu izskatīties šī izeja, lai tā nāktu par labu atjaunīgiem enerģijas avotiem? Un kā mēs varētu uh, tagad atbrīvoties no vecajām fosīlo degvielu stacijām. Mans kolēģis arī pieminēja šos starpsavienojumus. Atjaunīgā enerģija visā Eiropā ir labāk izmantojama, būtu labāk izmantojama, ja mums būtu enerģijas eh, savie, savienība un ja mēs eh, panāktu mūsu mērķus attiecībā uz starpsavienojumu izbūvi. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tad lūdzu, došu jums tagad vārdu atbildēm. Paldies, priekšādātāji! Protams, es gribētu sākt ar uh, referenta jautājumiem. Un jautājums, kas uh, bija to saistīts ar uh, tad, jautājums par cenām. Ja runa par oglēm, tad ETS cena, diemžēl, nekādā veidā neietekmē ogļu izmantošanu. Domāju, ka iepriekšējā samita lēmums nav īsti labs attiecībā uz ETS uh, eh, izmantošanu. Tieši tāpēc arī um, atjaunīgā enerģija tagad cieši. Man ļoti patīk doties uz uh, gāzes industrijas organizētajām konferencēm, un tad ir skaidrs, ka mēs nevaram šeit runāt par gāzes ilgtspējīgumu. Energodrošībai ir vajadzīga pienācīga cenu struktūra. Vairāki runātāji, tā skaitā Nībleris kundze, uh, Es patiešām augstu vērtēju viņas eh, darbu Vācijā attiecībā uz EG. Mēs esam ieguldījuši mūsu enerģijas sistēmas modernizācijā, ja tā var teikt, tās mugurkaulā, un tagad tas sāk atmaksāties. Atjaunīgās enerģijas vairumtirdzniecības cena ir ļoti interesanta industrijai, tāpēc, ka tā ir ļoti zema. Tas patiešām ir interesanti. Ir jāskatās arī uz sociālās sistēmas ietekmi. Vācijā mēs vēlamies, lai mūsu valsts būtu industrializēta valsts, un mēs tādējādi esam apspieduši, eh, tad panākuši to, lai tie, kas patēra enerģiju vairāk, uh, varētu izmantot enerģiju par lētākām cenām. Tas nozīmē, ka individuālajiem lietotājiem šī cena ir augstāka. Tagad par sistēmu un starpsavienojumiem. Es nezinu, vai mēs varēsim to visu atrasināt eh, vienā dienā. Es negribētu arī radīt tādu iespēju, ka tā varētu būt. Ar jūsu palīdzību, dalību valstu un komisijas palīdzību mēs varētu nodrošināt labāku sadarbību jauni saistoši mērķi ir nepareizs signāls. Mums ar to ir jāsadzīvo. Piekļuva tirkumu. Vācijā piekrastes vēju ģeneratori netiek izmantoti pietiekami ilgi when it comes to when it comes to our heritage and we we have to overcome those obstacles but it is Protams, ka mēs esam ļoti daudz ko mantojuši un šie šķēršļi mums ir jāpārvar. Jaunie atjaunīgās enerģijas avoti tiek jau iekļauti šajā tīklā, mums jau ir šie viedie tīkli, un, atklāt sakot, tas nav nemaz tik sarežģīti, šeit nav runa par kaut kādām burvestībām. Uh, Manā uzņēmumā mēs eh, strādājam ar Vācijas patērētājiem, kas saskaras ar šīm lietām katru dienu. Vācijai ir šie starpsavienojumi ar citām valstīm. Ja es paskatos uz Portugāles kolēģi teikto, tad Portugāla un Spānija ir tādi kā Francijas ķīlnieki. Tas nozīmē, ka valstīm vajadzētu beidzot uzņemties darbu attiecībā uz starpsavienojumu izbūvi. Uh, Mums ir ārkārtīgi daudz pētījumu par tīklu uh, inteliģences paaugstināšanu, jo īpaši mums ir jādomā par sektoru, kas nesaistās ar elektrību. Vēl neesam izdarījuši visu, kas ir jāizdara. Ir ārkārtīgi daudz lietu, kas jau ir uzsāktas. Mūsu galvenie rūpnieki, e, Siemens, ABB un tā tālāk jau ir sākuši pie tā strādāt. Te ir runa par augstsprieguma līnijām, par īpašām transportēšanas sistēmām. Tas viss ir jau sācies. Rānsdorfa kungs, jums var atbildēt, ka mūsu valstī mūsu PV instalācijas var nodrošināt tikai 500 stundas. Un uh, īstenībā Jā, jūs teicāt, ka jums ir tik zemi rādītāji. Tas nozīmē, ka jums vai nu ir ļoti vecmodīgas tehnoloģijas, vai arī jūs skatāties uz austrumiem. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek eh, citās valstīs, piemēram, Dānijā, tad te ir runa par 900 stundām. Jums noteikti ir dot nepareizi informācija. Tas, ko jūs teicāt, izklausās pēc 50 gadus vecas informācijas. Infrastruktūra. jūs, kā parlaments, varētu aicināt komisiju sniegt finansiālu analīzi par eh, gāzes jautājumiem. Uzskatu, ka mēs šeit saskaramies ar ļoti sliktiem lēmumiem attiecībā uz investīcijām. Investīcijas sarūk, un tas nenāk par labu arī mūsu lielajiem gāzes piegādātājiem. Galu galā ir vajadzīgs tāds kā laika grafiks, lai varētu pielāgoties eh, citiem uzņēmējdarbības veidiem, tieši tāpat kā tas notiek naftas sektorā. Putins mums rada daudz problēmu. Tad mums vajadzētu paskatīties, kur mums ir vairāk gāzes un kur mēs to varētu iegūt. Šādi izteikumi ir vecmodīgi un nav vajadzīgi. Rezerves kapacitāte, jo vairāk atjaunīgo enerģijas avotu būs tīklā, jo vairāk mums traucēs vecie enerģijas avoti. Nav tā, ka mums ir uh, vajadzīga šīs rezerves, mums ir vajadzīgi starpsavienojumi un viedie tīkli. Es domāju, ka tagad es varētu arī beigt uzstāties. Savādāk uh, man varbūt sāks uzbrukt. Vai jūs atbildējāt uz visiem jautājumiem? Jā, es domāju, ka vairāk vai mazāk jā. Pieejamība, cenu pieejamība. Es uh, domāju, ka ja jūs paskatīsieties uz manas prezentācijas slaidu, ko mēs maksāsim par Hinkley Point un ko mēs jau tagad maksājam par eh, piekrastes vēja ģeneratoriem, tad 15 mm, gadu laikā mēs esam novērojuši samazinājumus. Es domāju, ka mēs nokļūsim līdz 2024. gadam, kad tas viss darbosies, tad es domāju, ka mūsu tarifi būs vēl zemāki. Un tas nozīmē, ka šīs cenas būs vairāk izlīdzinātas un būs mazāk spiediena no vienas industrijas nozares uz otru. Es dažkārt esmu pat pārsteigta, un ja es tagad izteikšos mazliet ciniski, ja uzņēma vadība pie manis nākto ar šādiem dokumentiem bez jebkādas finansiālas analīzes, uh, bez cēloņu un seku analīzes, es domāju, ka es kā uzņēmuma īpašnieks eh, iespējams iesniegtu bankrota pieprasījumu. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm, par jūsu uzstāšanos, un tagad ir pienācis laiks kopsavilkumam. Liksim kopsavilkumu visām šīm diskusijām. Pieci galvenie runātāji vēl ir mūsu vidū. Liels paldies, ka visi vēl esam kopā. Arī referenta kungs ir klāt. Vai es varētu lūgt tagad referenta kungu uh, uzstāties, izsacīt savus, izpaust savus secinājumus? Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties visiem izcilējiem runātājiem, jo šodienas uzklausīšana ir bijusi nozīmīgs uh, stimuls šai parlamentā sagatavošanas stadijā esošajam ziņojumam. Mēs esam uzklausījuši prezentācijas, jautājumus un atbildes attiecībā uz visām jomām, kas ir skartas komisijas komunikācija. Mēs runājam par atjaunīgiem enerģijas avotiem, gāzi, naftu. Uh, Uh, atomenerģiju. Un, un mm, es tagad uh, sīki par to nestāstīšu, jo, protams, ka šie temati būs iekļaut ziņojumā, un mēs turpināsim mūsu diskusijas. To nevar uzskatīt par diskusiju sākumu, bet par uh, mūsu parlamenta ITRE komitejas diskusiju turpinājumu. Šaubu nav par to, ka šodien mēs guvām dziļāku ieskatu šajās problēmās. Par to vēlreiz vēlos pateikties visiem runātājiem. Vēlos nākt klajā ar dažiem vispārīgiem novērojumiem. Es jau sākumā sacīju, lai panāktu īstenu energodrošības stratēģiju Eiropā. ir jāatsakās no vienas ziemas stratēģijas, no tās stratēģijas, kas tikai gatavojas nākošajai ziemai. Tā ir jābūt ilgtermiņa stratēģijai, un lai panāktu šādu stratēģiju, mums ir jāņem vērā, protams, visi šie tehniskie aspekti, un otrkārt mēs guvām arī mācību šodien, proti enerģijas sektors nevar izvairīties no politiskiem konfliktiem, no ģeopolitiskajiem visas pasaules aspektiem. Mēs te spriedām par visiem aspektiem, vai tur būtu runa par uh, atomenerģiju, gāzi vai naftu. varbūt tāda vienkārši likumsakarība, kad vien ir runa par enerģētiku, tad arī ir kaut kādas politiskās problēmas saspīlējumi. No tiem mēs neizvairīsimies, taču mums jāpieņem pareizi politiskie lēmumi, mums jāizvairās no stratēģijas politizācijas, taču mums ir jāņem vērā īsteni uh, tehniskie aspekti, kas pamatojas. Um, un jāpieņem arī politiskas nostājas un mērķi, kas pamatojas reālajā situācijā. Tātad kāda analīze un mācības stundas iziet no šodienas diskusijām? Tikai mans pēdējais novērojums vēl. Mums ir Jā, ja skatās ziļāk, kā mēs vispār pat runājam par energodrošības stratēģiju, jo mēs runājam par Eiropas atkarības mazināšanu, jo Eiropa ir atkarīga no importa. Taču patiesībā saskaņā ar prognozēm šī atkarība tikai pieaugs. Un mēs runājam par atkarību samazināšanu. Kaut arī mēs turpināsim būt atkarīgi. Tātad, kas ir energodrošība? Energodrošība ir atkarības sloga sadalīšana. Neatkarība pat par, se, atkarība pat par sevi nav problēma. Mums vienkārši atkarība ir jādažādo, lai mēs nebūtu atkarīgi no viena avota, kas atkal tiks izmantots kā politiskā svīra Eiropā. Tātad šeit ir svarīga Eiropiešu solidaritātes izpratne un jāsniedz šis tirgus, šī infrastruktūra, lai visām dalībvalstīm būtu iespējams uzņemties katrai savu mm, atkarības nastu. Liels paldies visiem, kas uzstājās. Es domāju, tas ir milzīgs stimuls šim ziņojumam, un mēs turpināsim mūsu diskusijas. Paldies! Paldies, saka Buzekungs, kā jau jūs zināt, mēs sākām mūsu enerģijas trīstūri no drošības jo ļoti labi varam iztēloties to, ka lielāka drošība nozīmē arī vairāk iespēju uzturēt mūsu enerģijas cenu zemākā līmenī, konkurēt spējīgā līmenī. Mūsu e, enerģijas, enerģetikas uzņēmumiem zemes cenas nenāks par labu, taču mūsu pilsoņiem uh, un eh, uzņēmumiem, gan tas nāks par labu, tā ir arī recepte, kā tikt pāri krīzē. Tā tas ir labs sākums, un 3. decembrī turpināsim šīs diskusijas, apspriedīsim mūsu ziņojumu par Eiropas energodrošības stratēģiju. Būs viedokļa apmaiņa. Tā tad turpināsim šīs sarunas pēc mēneša. Tā tad vēlos jums visiem pateikties par šiem diskusijām, bet pirmkārt. Vēlos pateikties mūsu galvenajiem runātājiem, Divi no viņiem es šeit vēl ir. Čārs Elinas, Madam Doža Foke un trīs citi jau devušies prom. Profesors Ugo Bārdī, Vaclavs Bartuška un Romas Švedas. Viņi visi ir bijuši mūsu viesi. Liels paldies par jūsu diskusijām, jūsu komentāriem. Un ceru, ka tiksimies nākotnē un arī turpmāk mums būs iespējams apmainīties viedokļiem. Lielas paldies! And, uh, Atsāksim darbu pulksten 15. Tātad pavisam neliela pauze. Thank you very much.